Jā, šodien guten morgen. Labrīt, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Sākumā jūs informēšu par koordinatoru sanāksmē vakar vakarā pieņemtajiem lēmumiem. Protams, nu, protokols visiem ir pieejams. Ja nevienam līdz 12.30 nebūs nekādu pretenziju, protokolu būs pieņemts. Visi šie lēmumi tiks pieņemti un gribat pie mums sirsnīgi sveikt apmeklētāju grupu. Lūcija Andersona viņus ir uzaicinājusi. Tie ir cilvēki no Eiropas pasažieru federācijas. Sirsnīgi sveic mūsu komitejā. Un dann kommen wir. Tagad ķersimies pie balsošanas. Zunächst die Abstimmung über die Tagesordnung. Sākumā balsojam par darba kārtību. Vakar mēs tātad lēmām, ka balsosim šodien, un mēs domājām, vai grozīt darba kārtību vai nē, jo bija piedāvājums svītrot 11. darba kārtības punktu. Kurš vēlas svītrot 11. punktu? Wer ist dagegen? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski.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 Sākam balsot. Mēs balsojam par 11. darba kārtības punkta svītrošanu. Nu, kas ir par svītrošanu, spiež jā, kas ir pret, nē, un kas atturs, tas atturs. Cik vienkārši. Ja apstimu ir eröffnet. Sākam balsot. Jā, jā, nu jo kolēģi te protestēja. Beidzam balsot. 24 pār 22 pret. punkts ir svītrots. 11. punkta šodien nav darba kārtībā. Jā. Jā, zegiedi kolēģi un kolēģi. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, es gribēju izmantot šo izdevību un uh, gribētu paust savu sarūktinājumu, saka Ertuga kungs. Es domāju, ka neizskanēja nekāds tāds pietiekami labs arguments, kādēļ šī rezolūcija ir noraidīta. Un pirms pusotra gada es jau visu kaut ko piedāvāju. Es pat teicu, ka varētu izstrādāt jaunu teksta versiju, bet šajā komitejā tas nebija iespējams. Un es gribētu teikt, ja mēs tādā pašā garā gribam turpināt nākotnē, nu tas neiet krastā. Gribēju, lai jūs to iekļaujat arī protokolā. Uh, Paldies, Ertuga kungs, jā, mēs atzīmēsim un tagad ķersimies pie balsošanas. Tā tad sākumā uh, ilgspējīga urbānā mobilitāte, Karima Delī ir referente. 78. grozījums par pret atturas noraidīts. 77. par pret atturas pieņemts. 78. atkrīt. 82. grozījums par pret atturas noraidīts. Regi 6 par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 88. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Paragraf 3, kompromis 2. Di, otrais kompromis par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Kompromiss. Kompromiss 4. 3 ist nichts. 2 haben wir gerade gemacht. Kompromiss 3, okay. Wer ist dafür? Trešais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 160. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. NV 13 par. Pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 151. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5a, kas par pret pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 243. grozījums par pret atturas noraidīts. 292. grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 211. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 211. Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist. Beidzam balsot. Atkal viens liekas no SD grupas. Nā, jūs esat lomām samainījušies. Sākam balsot. 211. grozījums. Beidzam balsot. 24 pār 23 pret pieņems. 9. kompromis, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 10. kompromis par. Pret atturas pieņemts. 203, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par pret pārbaudīsim no 203 līdz 209 sākam balsot elektroniski. Paul? Paul? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 par 21 pret grozījumu pieņemti. 210. atkrīt. 11. kompromiss, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 222. grozījums, kurš ir par? Pret. Atturas noraidīts. 225. par? Pret. Atturas noraidīts. Regi 7 par? Pret. Atturas noraidīts Man šķiet, ka ir noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par regi 7. Beidzam balsot. 20 par 25 pret noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 81. grozījums par pret Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 81. Beidzam balsot. 19 par, 27 pret, noraidīts. 245. grozījums par. Pret. Atkal nevar saprast, sākam pārbaudīt. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 20 pār 27 pret noraidīts. 13. kompromiss, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. Regija 4 par, pret, atturas pieņemts. 244. grozījums un 240. kas par, 291. arī klāt vēl. Kas par? Pret. Atturas pieņemti. Regi 3 par. Pret. Atturas pieņemts. Regi 22. Regi 3 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 24 par, 21 pret, pieņemts. Regi 22 par, pret, atturas pieņemts. 258. par pret atturas noraidīts. NV4 par pret atturas. Sākam balsot elektroniski par NV4. Beidzam balsot.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 469 par pret atturas pieņemts. Sākam balsot elektroniski, pārbaudīsim. Beidzam balsot. 20 par 28 pret noraidīts. 361 par pret atturas pieņemts. 478. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Piecpadsmitais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Sešpadsmitais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 287. grozījums par. Pret Labāk pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 287. Beidzam balsot. 20 par 27 pret noraidīts. Regi 24 par. Pret. Atturas pieņemts. 17. kompromis par. Pret. Atturas pieņemts. 18. kompromis par pret atturas pieņemts. 311. grozījums. Kompromiss 19, šulī. Atvainojos, saka priekšsēdētājs 19. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 311. grozījums par pret atturas noraidīts. Vai pārbaudīsim? Sākam balsot elektroniski par 311. Beidzam balsot. 20 pār 28 pret noraidīts. 464 par pret atturas noraidīts. 433 par pret atturas noraidīts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. Groz, eh, kompromiss šis Priekšsēdētājs ir izlaidis kādu grozījumu. 349. par. Pret. Atturas. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 349. Beidzam balsot. 20 par 26 pret noraidīts. 327. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. kompromis par pret atturas pieņemts. 22. kompromis par pret atturas pieņemts. 23. kompromis par pret atturas pieņemts. 358. grozījums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

arī atkrīt. NV11. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta. Otrā daļa par. Nu, tur nav jāpārbauda, saka priekšsēdētājs. Otrā daļa par pret atturas noraidīta.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 atturas pieņemts. Četrsimt divdesmit septītais grūzījums par pret atturas noraidīts. NV10 par pret atturas noraidīts. 430 par pret atturas noraidīts. Četrasimt trīsdesmit otrais par, pret, atturas noraidīts. Četrasimt trīsdesmit pirmais, kurš par, pret, atturas noraidīts. Divdesmit sastais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts.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 459, 460, 461 par visiem kopā par pret atturas noraidīti. 461. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot.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 atturas pieņemts. 465. atkrīt, 467. par. Pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt. 30. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 473. kas par pret atturas noraidīts. 501. Nu, labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 473. Beidzam balsot. 19 par, 27 pret, grozījums ir noraidīts. 31, 501 par pret, atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 489, 490 un 491 par visiem kopā par pret atturas noraidīti. 491 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 16 pār 29 pret noraidīts. 492. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 494. par. Pret. Atturas pieņemts. Par 493 un 95 vairs nav jābalso. Regi 20 par. Pret atturas pieņemts. NV8 par pret atturas noraidīts. 33. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. Sākam balsot par 18. elektroniski. Beidzot balsot. 19 par 28 pret noraidīts. NVA kas par? Pret atturas pieņemts. NVP un 58. kas par šiem pret atturas pieņemti. NVQ un 72. par pret atturas pieņemti. 34. grozījums, kurš ir par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot par 30. elektroniski. Beidzam balsot. 19 par, 28 pret noraidīts. 33 par. Pret. Atturas noraidīts. 37. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas pieņemts. 35. kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 19. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 36. kompromiss, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. Tagad mutiskais grozījums, ko sagatavojas referents. Karima, lūdzu. Merci. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi, labrīt. Šis mutiskais grozījums apliecina, ka dīzeļa iz dīzels tiek, dīzeļdegviela tiek biežāk izmantot tādēļ, ka ai, tam ir mazāki nodokļi un tas maksā lētāk. Ilgi tika apgalvots, ka dīzeļdegviela ir tīrāka degviela nekā benzīns, bet tagad izrādījies, ka tie ir bijuši meli vairāk nekā 400 tūkstoši priekšlaicīgas nāves gadījumu gadā Eiropā ir saistīti ar dīzeļa izmantošanu. Un domājot par Eiropas iedzīvotāju veselību, es aicinu jūs balsot par šo grozījumu. Mums jāskatās patiesībai acīs, mums ir jāatsakās no dīzeļa izmantošanas un jārosina dalību valsts izmantot citas alternatīvas. Paldies! Mikro. Jā. Vēl jums nav ieslēgts mikrofons. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Lūdzu, celiet rokas vai piecelieties. Lūdzu, piecelieties to, to, e, tie, kuri iebilst pret šo mutisko grozījumu, ja ir vairāk kā trīs e, deputāti, kas iebilst, tad šis grozījums ir noraidīts. Again, F, ne? Deshalb stimme ich jetzt ab NV. Tātad NVF. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 40. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. NVG. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. NVH. Kas par? pret, atturas, noraidīts. NVI, kas par, pret, atturas, noraidīts. NVJ, kas par, pret, atturas, noraidīts. 48. grozījums, kurš ir par, pret, atturas, noraidīts. NVE par, pret, atturas, pieņemts. 59. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 59. Viens liekas no ETP grupas. Atkal šeit lomām esat samainījušies. Tagad viss kārtībā. Sākam balsot no jauna. Beidzam balsot. 21 pār 26 pret noraidīts. 60. grozījums, kurš pār? Pret, atturas noraidīts. 37. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 38. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 39. kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 74. Atkal viens liekas no ITP. Tagad viss kārtībā. Sākam, beidzam balsot. 20, par 27 pret noraidīts. NVN, kas par pret atturas noraidīts. NVO, kas par pret atturas pieņemts. 57. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. NVR atkrīt, NVS par, pret, atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par NVS. Beidzam balsot.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 pret atturas pieņemts. Par piekto nebalsojam, sestais par, pret, atturas pieņemts, septītais par, pret, atturas pieņemts, astotais par, pret, atturas noraidīts, devītais par, pret, atturas pieņemts, Desmitais par pret atturas pieņemts. 80. grozījums. Par to nav jābalso. Tagad balsojums par visu grozīto priekšlikumu. Sākam balsot, jo to darīsim elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 37 par 5 pret, 5 atturējās Karima. Sveicu tevi un tas ir pieņemts. The floor is yours. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos izmantot šo iespēju lai pateiktos līdzreferentiem. Es zinu, ka nebija viegli vienoties par kompromisiem, bet tas mums izdevās. Es vēlos pateikties līdzreferentiem vēlreiz mūsu administrātorai Re, Dominikai Reismakerai un citiem līdzstrādniekiem. Vēlos arī pateikties parlamenta asistentiem, kuri uh, bija ļoti svarīgi šā ziņojuma sagatavošanā. Paldies! Wir... Tagad mēs pārējām pie nākamā balsojuma virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu, un referente ir Mērija Kilonēna. So, darf ich bitte um Ruhe bitten? Lūdzu, eh, ievērojiet klusumu, kolēģi. Ja quatsche die ganze Zeit. So, kompromiss 1. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņēmts. Desmitais grozījums par pret pret atturas noraidīts, 11. grozījums par divās daļās, kas par pirmo daļu, kas pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 12. grozījums par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 12. grozījumu. Beidzam balsot. 23 pār 20 pret noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas noraidīts. 43. par pret atturas pieņemts. 44. par pret pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 21 pret pieņēmts. 46 par, pret atturas noraidīts. 47 par, pret atturas noraidīts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 pret atturas pieņemts. 73. grozījums par pret atturas pieņemts. 74. par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 74. grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot, 20 pār, 25 pret noraidīts, 75 par pret atturas noraidīts, 77 par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 77. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 23 pret noraidīts, 78 pār pret atturas noraidīts, 7 kompromiss par pret atturas pieņēmts, 85 par pret atturas pieņemts, 86 par pret atturas pieņemts,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 81. grozījums par pret asturs noraidīts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturs pieņemts. 94. par pret atturs pieņemts. Tagad noslēguma balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār 4 pret, neviens neaturas pieņemts. Sirsnīgi apsveicam Merikilonēnu. So, wir, hm? wir kommen jetzt zu den drei Abstimmungen. Tagad pārējām pie trim balsojumiem par trialogu rezultātiem par dzelzceļu paketes tehnisko pīlāru. Tātad mēs jau esam uh, to, šo darbu noslēguši, bet mums ir jāpieņem lēmums. Un nākošais Tagad vispirms ir uh, par uh, Izakunas Bilbao Barandikas priekšlikumu. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pār 4 pret, 3 atturas pieņēmts. Tagad otrais ziņojums, referents ir Krāmers, es zinu, kas tas ir, tā tad arī sākam balsot par šo ziņojumu. Beidzam balsot. 37 pār 5 pret 3 atturas pieņemts un tagad Trešais balsojums - Roberts Zīle referents. Viņš nu pats runā pa telefonu, bet arī balsos. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pār 4 atturas, 3 at, 4 pret 3 atturas, arī pieņēmts apsveic visus trīs referentus. Tagad 12. darba kārtības punkts - mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta izklāsts par normatīvās atbilstības un izpildes programmas pārbaudi. Tagad īsts pārtraukums, lai tie, kuri vēlas iziet no zāles, varētu to arī izdarīt. Es gibt doch Unruhe, es wird ständig. Ja, ja.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 May I ask you, may I ask you please to leave? Lūdzu, kolēģi, vai nu izaiet no zāles, vai ieņemiet savas vietas. Psst, das gilt auch für die Kommission. Attiec arī uz komisiju. So, wir kommen jetzt zu Punkt 12. Tagad 12. darba kārtības punkts - komisijas prezentācija par Eiropas Savienības tiesību aktiem pasažieru kuģu drošības jomā. Wir haben vor kurzem die Ergebnisse des Rapid Fitness Check von der Kommission. Mēs uh, esam saņēmuši nesen dokumentus par komisijas veikto pārbaudi par regulējumu un konstatēts ir, ka tiesību akti kopumā izpilda izvārīt, izvirzītos mērķus, bet ka tomēr būtu nepieciešams vienkāršot šīs uh, direktīvas un tāpat uh, būtu jānovērš dublēšanās un jāpaukstina drošības standārti atsaucoties uz Kosta Konkordiju un Flamīnija ziemē Uh, Atlantijā piedzīvotām uh, uh, katastrofām un tādēļ ir nepieciešams uzlabot tiesību aktus par pasažieru kuģu drošību un tagad vārds komisijas pārstāvē Kristīnai Bergai, kur mums pastāstīs sīkāk par šiem jautājumiem. Lūdzu. Oh, ich habe hier das Mikrofon war Het staat op de agenda voor kwart over tien, hè? Īsi pirms desmitiem. Mēs kaut kāds 19 minūtes esam par ātru sākuši. Jā, mēs pārāk ātri nobalsojām, saka priekšsēdētājs, jo, nu, ja komisijas nav klāt, mums tagad ir pārtraukums jāpaņem. 10.15. Do you sign your phone to the, the meeting?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

Yeah.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 Da sind der Niederländer und der Deutsche sich einig. Wir haben jetzt. Niderlandieši un vācieši ir vienoti tieši 15 minūtes pār desmitiem, un mēs sāk, atsākam darbu. Lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas vai arī izejiet no zāles. Ievadvārdus jau es teicu, un tagad vārds komisijas pārstāvē. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties eh, cik vien īsi iespējams, lai būtu vairāk laika sarunai, diskusijai. Es eh, vienkārši vēlos cienījumai komitejai izklāstīt to, ka esam veikuši šo te mm, fitness check, proti eh, mūsu tiesību aktu pārbaudi Eh, konkrēti par eh, pasažieru kūģu drošības eh, pārbaudēm. Šī mūsu iekšējā pārbaude ir noritējusi vairākus gadus, tā ir bijusi visnotaļ sarežģīta, jo regulējums ir komplicēts un mm, tāds daudzslāņains. Šeit ir dalībvalstu normas, Eiropas normas, starptautisko konvenciju, dažādas normas un lielā mērā Eiropas tiesību akti ir eh, bijuši saistoši. Eh, tie, kas bijuši saistoši pažieru pārdājumiem pa jūru, ir spēkā jau kādus gadus 15 un pēdējā laikā bijuši vairāk lieli negadījumi un līdz ar to radās pamats eh, skatīties, kas tad īsti notiek. Ir četri nozīmīgākie tiesību akti. Pirmkārt, akts, kas noteikti tehniskās prasības pasažieru kuģiem iekšējos ceļojumos, otram kārtām apsakošanas un inspekcijas uh, kā, veikšanas kārtība. Ir arī īpašs uh, tiesība akts, kas tika pieņemts pēc uh, Estonija traģēdijas un kas ir saistošs Raupaks prāmjiem, un tad arī vēl viens tiesība akts, kas um, regulē pasažieru kā tādu reģistrācijas kārtību. Un, nu, esam tad šajā fitnes čeka ietvaros paskatījušies, kā šie tiesību akti ir darbojušies, vai tie ir adekvāti, efektīvi un kādu uzlabojumu būtu nepieciešami. Nedaudz fona informācijas, lai jūs labāk saprastu, kāpēc tas ir nozīmīgi Eiropas pilsoņiem. Eiropas Savienības ostās iekāpj un izkāpj kuģos 400 miljoni pasažieru gadā. Nu, tas ir ievērojams cipars kopējais pasažieru skaits, kas ceļojoši starp Eiropas ostām 210 miljoni gadā. Un tas, ko saucam par iekšējiem braucieniem, viena pasažiera braucieniem starp divām Eiropas Savienības ostām, vienas dalībvalsts ostām, 120 miljoni gadā. Tātad pasažieru braucienu starp vienas valsts ostām. Precizēsim mūsu definīcijas. Ko mēs saucam par pasažieru kuģi? Ar ko tas atšķiras no, piemēram, izklaides jahtas? Pasažieru kuģis ir tāds eh, kuģis, eh, kas eh, ved vairāk kā 12 pasažierus. Ja tur ir mazāk cilvēku, tā tas ir atpūtas jahta, laiva, un to regulē Eh, direktīva 2013-53, tā tad atpūtas eh, kūģu, peldlīdzekļu eh, direktīva, un es domāju, ka daudz no jums arī mīl braukt laivā, jahtā, tā kā jūs labi saprotat, par ko te ir runa. Tāpat arī pažieru kuģis nav tādas īpašas funkcijas kuģis. Ir prāmi, ir īpaša prāmju apakškategorija, kas mums īpaši rūp tie roro prāmi, tie ir prāmi, kuros var iebraukt ar savu automašīnu, no, rezervēt kaīti, panakti izgulēties un no rīta ar savu auto aizbraukt tālāk jau, jau citā krastā, citā valstī. Nu, lūk, šī tipa kuģi ir ar paaugstinātu apgāšanās un uh, nogrimšanas risku, tiklīdz tiek sabojāts to uh, priekšgals, uh, ja, ja vētra to, to salauž, tad uh, kuģis ātri piepildās ar ūdeni, tieši tāpēc arī 2003. gadā Eiropas Savienība pieņēma īpašu tiesību aktu. Estonija bija tieši šāds kuģis, un kā tas beidzās, mēs visi zinām. Un ko tad regulē Eiropas tiesību akti un direktīvas? Šie tiesība akti attiecas uz kuģu būvi, stabilitāti, ugunsdrošību, to starp arī dzīvības glābšanas aprīkojumu un infrastruktūru. Tāpat arī Eiropas tiesība akti regulē kuģu apsakošanu un inspekcijas, kas ir principā viens tas pats. Nu, un tāpat arī eh, regulē mm, pasažieru reģistrācijas kārtību. Pēc kāda principa šie kuģi tiek uh, regulēti? Pieņemsim, ka kuģis dodas no Grieķijas uz Itāliju. Tas tiek kvalificēts kā startautisks ceļojums un, to, un tam ir saistošas startautiskās normas. Ja tas ir, piemēram, Ropaks kuģis, tad līdzās IMO prasībām, SEO prasībām uh, vēl ir dažas Eiropas prasības, kas ir jāievēro, un paskaidrošu, kāpēc. Startautisks brauciens varētu būt arī brauciens no Eiropas Savienības valsts ostas uz trešās valsts ostu, no Grieķijas uz, nu, kaut kādu tur Ziemeļāfrikas ostu, kur pretī iekšzemes brauciens ir brauciens, kas tiek veikts no vienas valsts ostu uz tās pašas valsts citu ostu. E, starptautiskās jūrniecības organizācijas normas šeit nav saistošas, e, bet e, ir saistošas mūsu iekšējās normas, kas principā dublē šīs starptautiskās normas, cik tālu tas ir nepieciešami. Jo starptautiskās normas parasti regulē lielos okeāna lainerus, uh, un uz mazākiem uh, kuģīšiem, pasažieru kuģīšiem, kas mierīgākos ūdeņos pārvietojas, tas varbūt nav nepieciešami. Un vēl viens jaunums. Mm, Eiropā mūsu jūras, mūsu ūdeņi, uh, kur uh, ir vislielākā satiksme, principā atšķiras no, no atklāta okeāna, līdz ar to arī šīs drošības prašī, prasības būtu nesamērīgas. Eh, citos, citos kontekstos, piemēram, ja kuģis tiek būvēts saklākiem ūdeņiem Baltijas eh, jūrai, eh, nu, ir skaidrs, ka nebūs piemērots tādām atklātākām jūrām, kā piemēram īru, īrijas jūra, kas, kas ir gandrīz okeāns. Un mm, tāpēc esošs režīms ir izveidots tāds, ka ir iespējams iedarbināt izņēmumus, atbrīvojumus, kurus akceptē īpaša komiteja kopā ar Eiropas kuģošanas drošības aģentūru. Nu, lūk, rezumējot, mūsu tiesību akti attiecas ir saistoši pasažieru kuģiem, kas mēro ceļu starp vienas vai vairāk dalību valstu ostām. Uh, Un starptautiskās normas ir eh, saistošas eh, šiem te ropaks tipa kuģiem un pasažieru reģistrācijas eh, procedūrai. Un atcerēsimies, kā janvārī ar Karamicas kungu tikāmies, ka bija šis negadījums, kad kuģis ceļā no Grieķijas uz Itāliju, tur aizdegās, tur bija liels ugunsgrēks. Lūk, jums klasisks piemērs tam, kā ceļā dodas ropaks kuģis starptautiskā ceļojumā kur ir spēkā Eiropas pasažieru reģistrācijas prasības. Un vēlāk arī pastāstīšu pēc brīža, ka, kas mūsuprāt šai situācijā būtu bijis jāmaina. Brīdinājums. Šīs direktīvas ir saistošas kuģiem Eiropas ceļojumos. Šīs normas nebūtu saistošas kuģim Costa Concordia. Tas bija kuģis, kuram nebija Eiropas Savienības karoga. Kruīzu kuģi vienkārši piestāja Eiropā, Āzijā, Karību reģionā, tur šis bizness plaukst un zeļ. Un kruīzus, kruīza kuģus regulēja starptautiskas normas Eh, kur, kur eh, mēs, kā Eiropieši, varam vienkārši dot savu pienesumu, jo ik eh, gādu ap sešiem miljoniem Eiropiešu dodas kruīzos, labprāt izbauda šo iespēju, un uh, lielākā daļa absolūti neinteresēs par to, ar kādu karogu kuģo šis uh, kruīza kuģis. Uh, kā pasažieru kuģi tiek regulēti Eiropas Savienības līmenī? Mēs pirmkārtām pārbaudām, vai starptautiskie standarti ir pietiekami strikti. Paskatāmies, jo šie starptautiskie standarti uz iekšējiem ūdeņiem neatiecas, tie nav saistoši. Tāpēc mums bija nepieciešams iekšējais režīms, gal galā tas ir arī iekšējā tirgus jautājums par šo kuģu satiksmi, pažieru satiksmi starp ES ostām tādā veidā garantējot mūsu pilsoņiem pietiekamu aizsardzības un drošības līmeni un tāpat arī Eiropas Savienībā pēc tiem baisajiem negadījumiem, kādi ir bijuši nesenajā vēsturē, tīpaši ar naftas tankeriem, es runāju par kuģiem Ērika un Prestīžu, Eiropas kuģošanas drošības aģentūra, mēs sadarbībā ar viņiem sagatavojam tiesību aktus, uz starptautisko aktu pamatu izveidojuši savu uh, un izveidojuši ļoti striktu tādu, nu, nežēlīgu piemērošanas režīmu, tādu sankciju režīmu, uh, kur viss tiek pārbaudīts līdz sīkumiem, regulāri, uh, ļoti strikti, bez atlaidēm, uh, kur pretī startautiskā līmenī nevienmēr tas tā tiek darīts. Un, ja kaut kas nav kārtībā, tad mēs tiktu saukti pie tiesas ja mēs prasītu tikai iekšējo standārtu ievērošanu, nacionālu standārtu ievērošanu, nu tad nekāds vienotais tirgus mums te nesanāktu. Kādi ir secinājumi pēc, pēc šī izvērtējuma? Vai mūsu tiesība akti ir adekvāti un joprojām aktuāli? To mērījām pēc uh, negadījumu skaita noteiktā laikā, skatoties arī uz iekšējā tirgus dimensiju. Tātad, uh, par kādu kuģu daudzumu mēs vispār runājam? Šobrīd ir šķiet ap tūkstoti, konkrētāk 922 pasažieru kuģi, kas Eiropas ūdeņos kuģo, kas ir certificēti esošās direktīvas kārtībā viena trešā daļa principā no visiem pasažieru kuģiem. Un teiksit droši vien, ka tas tak ir ļoti maz, ja, piemēram, salīdzina ar kuģiem pēc to materiāla ir kok, koka kuģi, tērauda kuģi, kompozīta materiāla kuģi. Un, nu jā, to ir maz, bet ja paskatāmies uz pažieru kapacitāti, ietilpību, tad ir absolūti skaidrs, ka sanāk apmēram divas trešdaļas no kopējās pasažieru, kopējā pažieru skaita, jo ir visnotaļ skaidrs, ka uh, Mm, jo vairāk pasažieriem kuģis ir paredzēts, jo visticamāk tas ir uzbūvēts no visizturīgākā materiāla, proti tērauda, lai šī kapacitāte varētu būt vēl lielāka. Tā kā, lūk, divas trešdaļas no pasažieru kapacitātes ir eh, direktīvas eh, tvērumā, maksimālā kapacitāte 387 tūkstoši, un šos pārvadājumus, šos kuģus tad regulē Eiropas tiesību akti. Eh, tātad tie ir tērauda vai līdzvērtīgu materiālu kuģi, un šeit mēs nonākam pie pirmā tāda aizķeršanās punkta, proti kā precizēt to, ka mūsu tiesību akti tiešām attiecas uz kuģiem, kas būvēti no tērauda vai līdzvērtīgiem materiāliem, jo ir gadījumi, kādi ir kuģi no, no alumīnija, bet tas nav tik noturīgs pret uguns iedarbību kā tērauds, bet, nu, alumīniju tur var pārklāt ar kaut kādām izolācijas kārtām, un tad tas nedeg, nekūst un nedeformējas. Uh, un tāpēc mēs vēlējāmies ar savu, savu direktīvu tvērumu notvert arī, arī šādus kuģus. Tāpat arī vēl viens precizējums, ka direktīva attiecas uz kuģiem, kas izbrauc no ostas akvatorija Jūs eh, tak zināt, ka kā turisti varat, piemēram, Hamburgā pabraukāties ar, ar, ar ekskursiju kuģīti, apskatīties ostu, patīkam pavadīt laiku. Uz šādu kuģi mūsu tiesība akti neatiecas. Mūsu tiesība akti attiecas uz kuģiem, kas dodas jūrā. Es domāju, tas ir nemaz nav jāpiebilst, ka iekšzemes ūdens ceļu kuģi arī netiek regulēti. Vēl kas Eh, ko mēs konstatējam, ka ir šobrīd certificēts tikai 70 eh, kuģi, kas ir mazāk par 24 metriem direktīvas tvērumā, un ir kaut kādi apmēram 2000, kas na, uz kurus direktīva nav certificējusi. Līdz ar to rodas jautājums par samērīgumu. Šie 2000, konkrētāk 1880, tie ir tādi sīki kuģīši zem 24 metriem, taisīti no kompozītiem, uh, Un neapšaubāmi esošās normas nav, nav adekvātas realitātei. Eh, proti, ka ir tik daudz šādu kuģu, līdz ar to noteikti nāksies mums izdomāt eh, citus kaut kādus noteikumus, kas attiektos un būtu saistoši šiem sīkajiem kuģiem. Jo, nu, ir jā, tie, tev nav arī runas par, par tādu vienotā tirgus aspektu. ar, ar ko mēs apspriedāmies, ar ko mēs konsultējāmies, ko mēs aptaujājām. Mēs mēģinājām ļoti aktīvi diskutēt ar valstu atbildīgajiem dienestiem, kuģi, kuģošanas drošības visām aģentūrām un dienestiem, lai mēģinātu noskaidrot, kādas mācības tad ir gūtas 15 gadu garumā, piemērojot šos tiesību aktus. Mēs centāmies vērtēt to, cik sarežģīts vai apgrūtinošs ir šis te uh, regulējošais eh, rāmis, eh, skatoties, ko varētu vienkāršot, tāpat laikā nezaudējot drošības un aizsardzības izteiksmē. Esam mēģinājuši noskaidrot, kā tehnoloģiskais progress aizvadīto 15 gadu garumā eh, mums var noderēt. Esam skatījušies, kas, kāda ir statotiskā praksa un pieredze, kādas mācības ir gūtas pēc negadījumiem kas notikuši aizvadītajos gados. Un, var jums godīgi pateikt, esam mēģinājuši runāt ar ieinteresētajām pusēm, ar nozari, ar uzņēmumiem, ar komersantiem, bet arī ar pasažieru kaut kādām asociācijām, apvienībām, jo viens no lielākajiem trūkumiem šajā pasažieru transportā ir tas, ka, nu, principā nav tādu pasažieru priekšstāvju, kas runātu patērētāja, klienta vārdā. Tā kā, nu, nākotnē nāksies domāt, skatīties, un šeit eh, ar cerībām lūkojos jūsu virzienā, parlamentu virzienā, kā šeit būtu iespējams pacelt eh, pasažieru, klientu, patērētāju tādu interešu organizāciju, šo prestižu profilu, lai tādā veidā viņu balss tiktu sadzirdēta. Un par statistiku ko mums pasaka priekšā statistika par eh, to, cik tālu esošie tiesība akti ir adekvāti. Paskatījāmies uz negadījumu statistikas datu bāzi. Ir eh, kopš 2009. gada spēkā negadījuma reģistrācijas direktīva, un ir tātad 408 eh, negadījumi bijuši aizdītajos četros gados MCIP datu bāzē reģistrēti. Nu, šķiet, ka tas ir daudz, bet kopējā bilance ir viens bojā gājušais. Lielākoties turpat nekādas traumas nav, nav bijušas šajos negadījumos. Ja e, šo statistiku salīdzinām, šie mūsu iekšējie pasažieru kuģi caurmērā tātad e, bija Eh, divi, divi traumu gadījumi no pieciem negadījumiem. Kopumā ir tikai viens eh, bojā gājušais bijis simts, eh, no, no simts šiem negadījumiem. Ja? Paskatāmies uz visu kopējo kuģu masu, kas, kas kuģo pa Eiropas ūdeņiem, ieskaitot startautiskos reisus, kas nebrauc zem Eiropas karoga. Nu tad tur situācija ir stipri citādāka. Tur uh, traumas gūst viens pasažieris 27 negadījumos un viens pasažieris 68 negadījumos iet bojā vai tiek nogalināts. Un, nu, te, protams, Kosta Konkordija ir pie vainas, ka šo statistiku pacēla. Ja salīdzinām pa transporta tipiem, nu tad risks uz pasažieru stundu dažādos transporta veidos salīdzinām uh, iekšējos eh, braucienus ar, ar kūģi, ar citiem transporta veidiem. Tāda rādītājs ir diezgan labs. Vislabākais rādītājs ir aviācijai, bet, nu, eh, lidmašīnas ļoti ātri aizlido, līdz ar to tas risks uz, mērot uz pasažieru stundu ir sanāk zemāks. Bet, nu, arī tās ir individuālā riska, tie ir individuālā riska cipari, bet ja skatāmies uz, uz sabiedrības kop, kopumā riskiem, tad, piemēram, Airbus A380 var maksimums pārvadāt 500, vairāk kā 500 pasažierus, kur pretī uz lielajiem kruīzu kuģiem ir, nu tā, 6000 pasažieru, tā kā, ja ir ja kuģis nogrimst, nu tad uh, pareiķiniet, cik kurā gadījumā ir bojā gājušo. Ja paskatāmies uz iekšējā tirgus dimensiju, tad viens secinājums bija tāds, ka uh, mūsu direktīva izraisīja tādu drudžainu kuģu pārdošanu šurpu turpu. Uh, pirms 98, salīdzinot ar laiku pirms 98. gada, tad šī, šis darījums skaits pieauga par vairāk kā 400%. Tā kā kopumā kādu atzīmi likt. Uh, nu, esošā, esošie tiesību akti ir uh, labi, adekvāti, uh, bet tos ir iespējams vienkāršot. Un tūlīt jau arī būs beidzamie trīs slaidi. Ko tad komisija piedāvā darīt tuvākajā laikā? Pirmkārt, esam konstatējuši, ka atsevišķos gadījumos inspekciju kārtība pārklājas, dubultojas, dažādi šie, šie apsakošanas priekšraksti pārklājas, un uh, to grasāmies visu satīrīt, vienkāršot, lai operatoriem, kuģniecībām, raiderējām dzīve būtu mazliet vienkāršāka. Tāpat arī skatāmies, kādas prasības ir saistošas lielajiem uh, eh, pažieru kuģiem, noņemt eh, šo nesamērīgo prasību slogu mazajiem uh, kuģīšiem, jo tādi ir tikai 70, kuriem ir jāizpilda visas prasības, un diviem tūkstošiem šīs normas nav saistošas. Vidējā termiņā skatīsimies, kā uh, varētu izveidot Eiropas režīmu šiem ārpusē palikušajiem kuģīšiem. Tam ir jābūt labam, efektīvam, funkcionālam risinājumam, kas būtu līdzīgs šiem atpūtas kuģu režīmam. Ir maksi, jāizspiež maksimums no esošās atskaišu sistēmas par to, kā tiek pasažieru šie manifesti sagatavoti, nosūtīti. Un Norman Atlantika negadījums mums uh, Uh, mācīja, ka glābšanas dienestiem momentā ir jāsaņem uh, pasažieru saraksts, šis te manifests, tā lai maks, nakts vidū nebūtu tur jāmēģina kaut kur sadabūt uh, operatoru rēderei, lai lūgtu pasažieru sāraksta iesūtīšanu un lai būtu arī iespējams vienā ailē norādīt katra pasažiera valsts piedarību, mm, jo veicot glābšanas operācijas tas varētu būt būtiski lai varētu tad sazināties ar vēstniecībām un, teiksim, teikt, ka reku tā ir vairāki simti jūsējo ir iekļuvuši negadījumā, dariet kaut ko. Un visbeidzot, starptautiskā līmenī mums nāksies rīkoties, lai SEO līmenī, tagad, kad esam miljonus ieguldījuši pētniecībā šeit Eiropā, par to, kā padarīt kuģu konstrukciju drošāku, panākt to, ka tas kļūst par startautisku standārtu. Tas būs mūsu priekšlikums eh, SJO eh, sanāksmē nākamajā pavasarī. Un vēl iekšēji, kā jau teicu, skatīsimies, kā eh, padarīt efektīvāku šo apsakošanas režīmu, it īpaši rapaks kuģu gadījumā. Uh, un, kā, un vai varbūt paskatīsimies, vai nav iespējams atsevišķus standartus padarīt vienkāršākus, efektīvākus tieši mazajiem kuģiem. Nu, joma ir plaša un sarežģīta, tāpēc centos izteikties tik īsi, cik iespējams. Paldies! Man, diemžēl, nedaudz jūs jākritizē. E, nevis tādēļ, ka jūs ieradāties nedaudz ar nokavēšanos, bet tādēļ, ka atvēlēto 10 minūšu laika vietā jūs runājāt 25 minūtes jūdzu. Ievērojiet e, jums atvēlēto stāšanās laiku. Tagad Vims Vandekams. Žies! Priekšstādātāji, paldies! Es, protams, saprotu arī jūsu kritisko piezīmi, bet neskatoties uz to visu, man vienkārši šī prezentācija šita ārkārtīgi laba. Liels paldies komisijai. Tā tad varētu šeit kritizēt varbūt kaut ko par laiku, bet ne jau par saturu. Un jāsaka, ka rifit laikos un labākas likumdošanas laikos mums, protams, jādomā arī par drošību. Es īstenībā esmu ļoti piesardzīgs. Mēs kā politiķi īstenībā tad, kad notiek nelaimes gadījumi, visu laiku sūdzamies, un ja mēs varam izvairīties ar labu likumdošanu, uh, no negadījumiem, nu tad politiķi nav klāt. Nu, pastieties, ka, eh, cik te daudz cilvēku ir zālē. Uh, Es ceru, ka komisija arī sazināsies ar viceprezidentu Timermanu un būs nepiekāpīga šajā jomā, jo drošība uz ūdeņiem, jūrās uh, un uh, upēs, nu, te nav nekādas tirgošanās, te nav kompromisu. Un tālāk, ja mēs runājam par uh, starptautisko jūrniecības organizāciju, vai tā vienkārši nevar pārņemt ES likumdošanu? vienmēr mums ir jāpārņem e, IMO e, šie likumi un normas, bet kādēļ viņi nevarētu darīt arī pretējo, lai uzlabotu drošības līmeni. Tas bija otrs domu grauds. Treškārt, es nesaprotu, Kosta Konkordija, tā bija Eiropas teritoriālos ūdeņos un e, bija ceļā uz valsti, kas tur neatrodas. Uh, Tā tad es nesaprotu, kādēļ tad šeit Eiropas likumi vairs nav spēkā, nu, ja es labi, ja es vispārreiz sapratu, kādēļ tad eh, tie nav spēkā. Protams, jādomā arī par īstenošanu Un Bere kundze par to gandrīz neko nepateica. Nu, kas ir atbildīgs un kādā veidā? Un visu beidzot, pasažieru organizācijas. Mēs šo vēsti uztvērām, bet ja mēs runājam par ceļiem un dzelzceļu, mums noteikti ir jāpievērš vairāk uzmanības patērētājiem. Patērētāji bieži vien arī ierodas uz imko sēdēm, un es domāju, par to vajadzētu palauzīt galvu. Paldies! Danke sehr. Jetzt Ismail Ertug. Paldies, tagad Ismails Ertugs. Paldies, uh, Bergas kundze, par uh, šo pamatīgo prezentāciju. Un uh, patiesībā daudz kas jau mums ir eh, zināms no tā, tas attiec gan uz iekšzemes ūdens ceļiem, gan uz jūras kuģiem, un mēs zinām, ka šeit eh, strādā dažādu tautību pārstāvi, ir atšķirīgi noteikumi, runājot par kuģu satiksmes drošību, kāds būs nākamais Eiropas komisijas solis. Tātad šeit ir um, uh, tiesību aktu pārbaude, kuģu drošības noteikumi, vai uh, esat paredzējuši nāk klajā ar jaunu tiesību aktu projektu, ar paziņojumu, kāds tad būs šī pētījuma rezultāts. Protams, šeit daudz uh, kas interesants. Uh, tika konstatēts, bet, nu, ja mēs runājam arī par bojāgājušiem, tas nozīmē, ka tiešām mums ir jārīkojas gan Norman Atlantika, gan Kosta uh, Konkordija šīs divās lielās katastrofas un ko darīt, lai nekas tāds nākotnē nenotiktu un tagad ko tad mēs no komisijas varam sagaidīt un, ko mē, uh, un kādus pasākums mēs varētu atbalstīt. Paldies tagad vārds Čekie Fosterē. Paldies komisijai par visaptverošo prezentāciju. Uh, manuprāt, jums ir taisnība pievērsties uh, šiem jautājumiem, bet, kā jau kolēģis norādīja, jau ir e, spēkā tiesību akti un galvenais ir šos tiesību aktus īstenot. Jūrniecības nozare e, galvenā problēma ir atklātība, runājot par e, nelaimes gadījumu novēršanu. Bet kopumā es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem. Es pārstāvu arī jūrnieku tautu. Un uh, ir, eh, protams, labi, ja tiek nodalīts, kāda ir nacionālie noteikumi, Eiropas Savienības noteikumi un kāda ir startautiskie noteikumi, bet ja šādi noteikumi ir par daudz, tad eh, neviens vairs nezin, kas tad īsti un kā ir jāievēro. Na. Mēs jau zinām, ka kuģi brauc pa dažādiem maršrutiem, dažādiem teritoriāliem ūdeņiem. Mums būtu jānodrošina, lai visi eh, ievērotu vienādus noteikumus. Mums bija uzklausīšana par Ēriku un par Kosta Konkordiju. Tātad mēs apzināmies, ka notiek incidenti, nelaimes gadījumi, bet atklāti runājot, man joprojām nav skaidrs, ko jūs vēlaties darīt. Nu jā, jā, mēs atzīstam, ka ir uh, tiesību akti, to jūs sakat, jūs atzīstat, ka šie tiesību akti atbilst izvirzītām mērķiem, tā tad ir ievērojami uzlabojumi kopš uh, prāmju katastrofām, bet man nav skaidrs, ko jūs gribat uh, darīt, varbūt es uh, kaut ko nesaprotu, bet es tiešām, uh, man nav skaidrs, nu jā, šeit ir šī pamata informācija, bet nav skaidrs, ko jūs vēlaties darīt. Jūs gribat vienkāršot tiesību aktus, bet ko konkrēti? Varbūt eh, tad, kad jūs būsiet tikušies ar Startautisko jūrniecības organizāciju apspriedušies, tad jūs varētu pie mums atkal atnākt un paskaid, pastāstīt, ko viņi ir teikuši, kāds ir viņu viedoklis un ko jūs plānojat darīt? Paldies, tagad vārds Gezinai Maisnerē. Paldies, priekšsādātāji. Pateicos Bergas kundzei par ziņojumu, kas, protams, bija garāks nekā e, ieplānots, bet, nu, tas bija ļoti interesants. E, man, e, diem, e, žēl. E, Uh, šeit nav iekļauts uh, gadījums um, uz krāvas kuģiem, ir arī bijušas katastrofas, kur ir bojā gājušie, bijuši šādās, uh, šādiem kuģiem bez, bez, bez pasažieriem, bet tā tad man tomēr nav īsti skaidrs, ja šie kuģi kuģo pa Eiropas Savienības iekšējiem ūdeņiem, tad ir jāievēro Eiropas Savienības noteikumi, bet jūrniecībā tas it kā laikam nav, ka vietējos pārvadājumos Eiropas Savienības noteikumi nav spēkā kaut gan. Starptautiskie noteikumi taču ir spēkā visur uz pasaules. Un eh, šeit ir tā, it kā vairāki regulējuma līmeņi. Un uh, Es gan uh, saklausīju no jums, ko jūs esat paredzējuši darīt. Tātad, ja ir dublēšanās, tad esat paredzējuši vienkāršot šos, šīs normas. Jūs, ka tas ir saprātīgi, labi. Tāpat Eh, jūs domājat arī par to, ka varbūt kuģus, kas ir īsāki par 24 metriem, vairs uz tiem neatteiktos Eiropas Savienības noteikums un arī uz pārvadājumiem īsos attālumos. Eh, Tā tad, manuprāt, subsidiaritāte arī ir eh, būtiska bet, manuprāt, svarīgi ir arī īstenot noteikums, par, kušiem ir, e, par kuriem mēs esam vienojušies, un, un lai visi šī drošības atsvērumi būtu nodrošināti. Tālāk par reģistrāciju nacionālā līmenī, tas varbūt ir labi, tad var ātrāk visu atrisināt, um, ja gadās kāds uh, negadījums. Un uh, tālāk par dažāto pielietojumu dažādām uh, kuģu klasēm, tas mums varbūt būtu vēl jāpapēta tuvāk un jāizrunā bet mums, kā Eiropas politiķiem, protams, ir jārūpējas par kuģu satiksmes drošību, pasažieriem. Un, teiksim, ja Eiropas Savienības noteikumi ir labi, varbūt vajadzētu censties panākt, lai tie tiktu pieņemti pasaules mērogā, kaut arī tas varbūt nav viegls uzdevums. Paldies, tagad vārds Mērija Kilonena. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kristīne. Šī prezentācija tiešām bija ļoti laba. Un es domāju, ka mēs varam situāciju uzlabot, novēršot dublēšanos. Un, ja mēs beidzot sapratīsim, ka uh, satiksmes drošība un uh, pasažieru drošība ir tādi jautājumi, kur nevajag uh, veikt puspasākums Eiropā, jo ietaupot dažus uh, miljonus, mēs varam ciest daudz lielākus zaudējumus, tā, šie ietaupījumi var uh, novest arī pie nāves gadījumiem. Un tādēļ es uzskatu, ka sadarbība Eh, drošības jomā Eiropā ir svarīga. Neviena dalība valsts, neviens politiķis nevēlas, lai eh, būtu bojā gājušie uz jūras, pat eh, atsaucoties uz subsidiaritātes principiem. Tas nav neviena interesēs, jo, kad notiek šādi nelaimes gadījumi, katastrofas, tad uh, šie principi nav tie svarīgākie mums visiem dalības valstīm, Eiropas Savienībai, komisijai, padomai, parlamentam ir jāstrādā kopā, lai uh, mēs uh, apzinātu, kāda ir aktuālā situācija, lai mēs zinātu, kāda ir drošības situācija jūrā, kādas ir uh, šīs drošības sistēmas, lai mēs varētu ņemt vērā visus aktuālos izaicinājumus. Runājot par jaunām tehnoloģijām, mēs varam tālāk attīstīt aprīkojumus un būtu labi to darīt kopīgiem spēkiem visās Eiropas Savienības dalību valstīs uzstādīt uh, šos uh, jauninājumus uz kuģiem, integrēt šos uh, šīs inovācijas uh, šajā nozarē. Nu, jā, bieži vien mēs runājam par subsidiaritātes principiem, bet ja ir runa par cilvēku dzīvības uh, aizsardzību, nu, tad mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem. Ir jāizstrādā harmonizēta sistēma, kas spētu darboties un mums ir iespējams izveidot tādu sistēmu, kas attiektos uz kuģu transportu visā Eiropā, un varbūt mums vajadzētu vismaz uz laiku atteikties no mīļotā subsidiaritātes principa, lai garantētu drošību pasažieriem uz jūras. Paldies! Oh, thanks very much. Iztēla. Paldies! Uh, Bergs kundzei par uh, šo prezentāciju. Es ar uh, lielu interesi to izpētīšu. Es būšu referents par šiem jautājumiem, un tādēļ man ir jābūt skaidrībā par to, kas šeit ir iekļauts. Uh, Tāpat, es domāju, būtu jākonsultējas arī ar pasažieriem, tas ir ļoti svarīgi. Jūsu izvirzītās prioritātes vienkāršot regulējumu arī ir apsveicāmas, tiešām jānovērš dublēšanās. Es piekrītu Gezīnas viedoklim vai bažām par to, ka kuģi taču uh, kas veic statautiskus pārvadājumus, es šeit domāju, piemēram, par Costa Concordia, jo daļa no šī maršruta atrodas Eiropas Savienības iekšējos ūdeņos, un tāpat laikā uz eh, šiem pārvadājumiem neatiec Eiropas Savienības noteikumi. Nu, šeit es nekādu loģiku nesaskatu. Mēs vēlamies, lai eh, mūsu regulējumam būtu augstāks spēks katrā gadījumā, ja šie pārvadājumi notiek iekšējos ūdeņos. Un tādēļ arī ļoti svarīgi ir izmeklēt uh, šādus negadījumus, to cēloņus, un pēc iespējas arī ir jānovērš uh, šādu negadījumu cēloņi, domājot par uh, tiesību aktu kopumu pārskatīšanu. Paldies, tagad vārds Pēteram Lundu Krēnam. Paldies priekšsādātāji. Nu, man nekas daudz nav sakāms par šo tematu, bet, nu, šoreiz man tā šķiet, ka tiek, ir centieni svītrot nevajadzīgās uh, sistēmas daļas, padarīt šo sistēmu vienkāršāku un skaidrāku un Nu, es tiešām vēlos, lai Eiropas Savienība arī būtu vienkāršāka, precīzāka, un šoreiz, nu, man nekāda iebilduma pret šiem centieniem nav. Paldies! Tagad vārds Dominikam Rikēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzslavēt komisiju par šīs prezentācijas kvalitāti. Tas man ļoti interesē, jo es arī biju referents par kuģniecības drošības jautājumiem, bet man ir viens jautājums. Jūs esat izdarījuši ievērojamas grozījums attiecībā uz kuģu stabilitāti, roro paks, Uh, veido lielu īpatsvaru uh, Eiropa, uh, pārvadājumos Eiropās. Tātad jūs ierosināt uh, um, nopietnas tehniskas modifikācijas. Tas nozīmē, ka vajadzēs pārbūvēt šos prāmjus un tāpat laikā tiks samazināta uh, Uh, ietilpība un arī um, darbības ātrums uh, un apkalpošanas ātrums kuģos. Jūs tātad esat uh, apspriedušies ar uh, pasažieriem, ostu pārstājiem, bet jūs nesat apspriedušies ar šīs nozares uh, strādājošiem, bet tas ļoti, šie pārveidojumi ļoti ietekmēs ropaks nākotni. Jautājums tātad, ja vai jūs jau esat iesniegušo priekšlikumu padomē, un pēc tam, ja tas tiks pieņemts, tam uh, vajadzētu tikt iesniegtam arī starptautiskā jūrniecības organizācijā, bet jautājums, vai jūs esat iet konsultējušies ar šīs nozars pārstāvjiem, jo šie pārveidojumi, šīs izmaiņas ļoti nopietni ietekmēs tās nākotnes uh, izredzes un attīstību. Man ir ļoti pārsteidz tas, ka jūs nesat acīm redzot konsultējušies ar profesijas pārstāvjiem. Protams, tā kā uh, pat kā kolēģis vēlos, lai tiktu uzlabota drošība un virkne uh, ierosinājumi ir tiešām pamatot, bet eh, daudzi, eh, daudzos gadījumos šie negadījumi ir saistīti nevis ar uh, prāmi stabilitāti, bet gan ar uh, lūku darbību un tā tad. Uh, es uzskatu, ka jums būtu bijis jākonsultēs vispirms ar šīs nozares pārstāvjiem, un man ir jautājums, vai jūs esat paredzējuši to arī kādreiz darīt. Paldies, tagad Bruno Golnišs. Paldies priekšsēdētāji, gribēju uzdot to pašu jautājumu, ko Rikē kungs par konsultācijām ar profesijas pārstāvjiem. Viņš to izdarīja labāk par mani, tādēļ neatkārtošos. Un gribēju vēl piebilst uh, savu jautājumu uh, par to, ka uz Kosta Konkordija it kā neatiecoties Eiropas Savienības likumdošana, vai tas saistīts ar uh, karogu, zem kura kuģoja šis uh, Uh, kuģis, nu, bet pasažieri bija vairākums eiropiešu, un ja šī kruīza kuģis uh, piedara Eiropas uzņēmumam, tad uz to arī būtu jātiec Eiropas Savienības tiesību normām. Varbūt kaut ko neesmu pareizi sapratis, bet es sapratu, ka kuģi, uh, kas ir īsāk par 24 metriem uz tiem šobrīd neatiec Eiropas Savienības likumdošana, bet kāda ir jūsu nolūka, vai jūs to esat paredzējuši iekļaut, uh, grozot likumdošanu, vai arī atstāt uh, pašreizēju lāciju, kad šos jautājumus uh, regulēs subsidiaritātes kārtībā. Paldies! Bergas kundze, tagad jums ir iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies par visiem šiem jautājumiem. Es sākšu ar jautājumu, ko komisija ir iecerējusi darīt, balstoties uz uh, šo pētījumu. Tātad 2015.408 uh, dokumentā ir uh, teikts, ko mēs piedāvājam. Tātad vienkāršošanu. Eh, iespējams, nākamā gada pavasarī mēs naksim klajā ar ierosinājumiem parastajā likumdošanas procedūrā, lai uh, novērstu dublēšanos uzraudzības režīmā, lai vienkāršotu eh, pastāvošā direktīvā virkni definīcijas. Uh, uh, Un, lai noskaidrot, vai alumīnija kuģi tiek iekļaut šajā regulējumā vai nē, tālāk pasažieru reģistrācijas noteikumi tiks pārskatīti pašreizajā direktīvā, kas ir pieņemta 1998. gadā. Mēs arī ierosinām izslēgt pasažieru kuģus, kuri ir īsāk par 24 metriem un kuri ir uh, būvēti no tā rauda, un tā kā tie veido tikai vienu procentu no pasažieru jaudas, tad mēs uzskatām, ka tie jāizslēdz, un šis regulējums ir pārāk smagnējs attiecībā uz šiem kuģiem, un šie kuģi nav tādos pašos konkurences apstākļos, kā mazākie pasažieru kuģi, kas ir būvēti no citiem materiāliem, kas kuģo Eiropas Savienībā. Tāpat um, uh, paredzam uh, iekļaut elektroniskās uh, reģistrācijas sistēmas, kas jau darbojas un kas ir izveidotas uh, tā, lai uh, pasažieru informācija būtu pieejama atbildīgām iestādēm nelaimes gadījuma situācijā. Tas nozīmē, ka mēs nemainām regulējumu, mēs vienkārši informējam operatorus par to, ka aizpildītie pasažieru reģistri un uh, informācija par pasažieru skaitu ir jānosūta uh, nacionālām iestādēm, uh, lai šī informācija būtu tūlīt pieejama nepieciešamības gadījumā. Tāpat uh, ierosinām uh, modernizēt starptautisko standartus pasažieru stip, uh, kuģu stabilitātes ziņā, un šie priekšlikumi jau ir nosūtīti padomei, un es pēc brīža arī atbildēšu uz uh, Rikē un Golniškunga jautājumiem, un tālāk par saskārni starp Eiropas nacionāliem starptautiskiem noteikumiem. Eiropas normas attiec tikai uz uh, kuģiem, kuri nodrošina pārvadājumus starp dalību valstu ostām. Ir trīs uh, pasažieru kuģu klases ABC. Atkarībā no tā, kādos, um, kādās teritorijās tie kuģo, un Eiropas noteikuma attiec uz A klases kuģiem, un šīs prasības ir identiskas ar starptautiskās jūrniecības organizācijas noteikumiem. Ja mēs palūkojamies uz Costa Concordia, kas kuģo ir Itālijas, zem Itālijas karoga, tā tad uh, Eiropas uh, uh, regulējuma ietvaros Eh, tas ir A tipa A klases kuģis, bet visas prasības eh, ir noteiktas IMO kontekstā. Un uh, vairums šo kuģu, bra, kuģozēm, Bahamu salu vai citu valstu karogiem un reti, kā tiek izmantoti Eiropas karogi. Šis ir globāls biznes un šie kuģi kuģo pa visu pasauli atšķirībā no uh, ropaks tipa krāmjiem. Un tā tad atbil, uh, attiecīgi tiek pie piemērots starptautiskās jūrniecības organizācijas regulējums. Un kādēļ, tas arī pamato, kādēļ uz noteiktiem kuģu tipiem atteicas starptautiskais regulējums. Un turklāt īpašnieks var brīvi mainīt kuģa reģistrācijas vietu un kā rogu, un ja mēs, teiksim, izvirzīsim pārāk stingras prasības, tad tas varētu novest pie tā, ka kuģi, kas uh, līdz šim kuģo uh, zem Eiropas karogiem, tiks reģistrēti citviet. Un uh, attiecībā uz Europaks prāmjiem mums atkal ir cita direktīva, jo šie kuģi apkalpo tikai Eiropas ostas, bet lieliem okeāna laineriem eh, nu, būtībā ir pamatots piemērot startautiskos noteikumus un tikai. Eh, tālāk par šo eh, stabilitātes režīmu kuģiem, par kuģa sadalīšanu nodalījumos pēc Estonija nogrimšanas startautiskās jūrniecības organizācijas līmenī ir pieņemti noteikumi attiecībā uz kuģa eh, garumu, lielumu, pasažieru skaitu, paredzot, cik uh, nodalījumos ir šis kuģis jāsadala. Jā, šis ir ļoti preskriptīvs uh, veids, kā to regulēt, netiek stimulētas inovācijas, un tādēļ IMO 2009. gadā pārskatīs starptautiskos noteikumus, paredzot citu pieju, kas ir um, inovācijām draudzīga. Un mēs uh, projektētāja ziņā atstājam to, cik uh, hermētiski nodalījumi uh, ir jāiebūvē, kādi citi pasākumi ir jāveic, lai uh, sasniegtu paredzēto rezultātu. Tātad jaunie noteikumi paredz, ka kuģim ir jāspēj izturēt uh, noteikts skaits bojājumu scenāriju teiksim, 95 uh, vai 80 procentu korpusa bojājumu gadījumā šim kuģim ir jāspēj uh, palikt uz ūdens, neapgāsties, nenogrimt. 2009. gadā notika šis pavērsiens pieejā, kas principā ir labi, mēs vēlamies uh, stimulēt inovācijas, mēs negribam uh, pārāk uh, stingrus priekšrakstus paredzēt bet 2009. gadā, kad eh, tika pieņemti šie noteikumi, eh, un šie noteikumi attiecas arī uz Eiropas Savienību, mēs 2009. Eh, gadā tomēr nolēmām tā, ka pirms mēs pārskatām Eiropas Savienības tiesību aktus, mums ir jāpārliecinās par to, ka jaunie noteikumi ir tikpat uh, labi kā iepriekšējie. Un tādēļ esam veikuši pēdējo 15 gadu laikā uh, pētījums par 4 miljoniem eiro. Tos ir saņēmuši nozars pārstāvju, kuģu operatori un uh, mērķis bija noskaidrot, vai ir iespējams uzbūvēt kuģus, kuru uh, drošības līmenis ir labāks, kuri nogrimst lēnāk uh, korpusu bojājuma gadījumā un tā tālāk. Un tagad pētījumu rezultāti ir iesniegts starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Tie apliecina, ka daudz ko var izdarīt, lai uh, uzlabot pasažieru kuģu izdzīvošanas spējas, mainot to konstrukciju. Bet, bet šie pētījumi ir uh, veikti nepiespiežot nozars pārstāvis mainīt uzņēmēju darbības modeli. Un tā ir atbild uz jautājumu, vai mēs esam konsultējušies ar nozars pārstāvjiem. Un uh, man šķiet, ka uh, līdz ar to esmu atbildējusi uz pamata jautājumiem. Paldies par jūsu prezentāciju. Eh, tā bija laba, bet eh, mums bija 45 minūtes paredzētas šim jautājumam, un jūs aizņēmāt 35, un eh, parlamenta kolēģiem bija ļoti maz iespēja izteikties. Nu, mēs gribējām piedalīties debatēs, uzdot jautājumus un atstāt laiku atbildēm. Nu, lūdzu, nākamreiz ievērojiet sev atvēlto laiku, lai būtu vairāk laika arī diskusijām. Paldies! Tagad nākamais darbkārtības punkts. Tas ir der Bericht zum Abschluss. Tātad eh, informācijā par eh, lidojuma MH17 eh, katastrofu, ko ir veikusi Nīderlandes izmeklēšanas komisija. Es tikai pašā sākumā gribēju pateikt, ka pagājuši nedēļa arī uh, Sinais pussalā bija smaga katastrofa, piloti tur nav vainojami, negadījums pilnībā vēl nav atklāts, izmeklēts, tas pierāda, cik grūti ir uh, kaut ko vispār uzzināt, uh, izmeklēt šādās situācijās. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. und begrüße recht herzlich Herrn Professor Dr. Erwin Müller. Gribētu pie mums sveikt Ervinu Mulleru. Viņš ir Nīderlandes drošības izmeklēšanas komisijas priekšstādātāja vietnieks. Un pati Kī arī gribētu sveikt pie mums, kas ir EASA direktors. Un, wie Sie wissen, hat un izmeklēšanas komisija 13. oktobrī publicēja savu noslēgumu ziņojumu. Ukrainas austrumos 2014. gada 17. jūlijā gāja bojā 298 cilvēki, vairums no pasažieriem nāca no Nīderlandes. Saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem uh, Eh, Ukrainai būtu vajadzējis veikt eh, izmeklēšanu, katastrofas apstākļu izmeklēšanu, tomēr Ukraina lūdza Nīderlandi veikt šo izmeklēšanu. Jāsaka, ka šajā izmeklēšanas komisijā darbojās um, eksperti no um, Nīderlandes, Ukrainas, Malaizijas, ASV, apvienotās karalists, Austrālijas un Krievijas. Tāpat piedalījās arī vēl citi eksperti no citām valstīm, tika analizēts lidojuma plāns, gaisa apstākļi, lidmašīnas stāvoklis, melnās kastes informācija, komandas sagatavotība un tā tālāk. Tagad ir sagatavots ziņojums par notikušo un Mēs jau vairākas reizes Trump komitejā esam runājuši par šo traģēdiju, jo tas mūs skar tiešā veidā. Mēs esam tikušies arī ar EASA pārstāvjiem, un Patriks Kī, kas ir EASA direktors, arī šodien pie mums ir ieradies, lai pastāstītu, ko aģentūra ir darījusi kopš šī negadījuma un ko vispār var pastāstīt par aviāciju. Tagad sākumā došu vārdu Mullera kungam. Nu, kā izrunāju jūsu uzvārdu, es ceru, ka es pareizi to izrunāju. Jā, un tad es jums došu vārdu sākumā, un pēc tam Kīkungam lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies par šo uzaicinājumu, ka varēju šeit ierasties un uh, pastāstīt par izmeklēšanas rezultātā iegūto informāciju. Un turpināšu runāt holandiešu valodā. Dāmas un kungi, Jūs to darat darīt, jo mums eh, šeit ir tūlki, kas visu iztūko. Es to zinu, saka Muller kungs. Dāmas un kungi, 2014. gada 17. jūlijā eh, notika MH17 lidmašīnas katastrofa Ukrainas austrumos. 298 cilvēki gāja bojā. Tas patiešām šokēja visu pasauli un atstāja simtiem cilvēku bez piedarīgajiem. Pēc četrām nedēļām eh, Pirms četrām nedēļām, 13. oktobrī, e, izmeklēšanas komisija sagatavoja savu ziņojumu par MH17 katastrofu. Un šodien esmu po jums ieradies, lai īsumā pastāstītu par šo izmeklēšanu un e, iespējams atbildēt arī uz jautājumiem. Izmeklēšanas Komisija ir neatkarīga komisija Nīderlandē, kas izmeklē šādus negadījumus, lai varētu arī gūt pieredzi. Un pēdējo mēnešu laikā ar pārējiem šīs komisijas locekļiem es ļoti uzmanīgi izmeklēju negadījuma apstākļus mēs pievērsām uzmanību četriem tematiem - lidojumu norisei, lidojumu maršrutam, uh, Eh, tad eh, pasažieriem un pasažieru informācijas publiskošanai. Un eh, jāsaka, ka šis lidojums, tātad lidmašīna lidoja pāri konflikta teritorijai, un jāsaka, ka bieži vien attēli ir daļrunīgāki par vārdiem, tādēļ mēs jums arī parādīsim divas īsas filmas. Sākumā par pašu negadījumu un e, tā cēloņiem. 2014. gada 17. jūlijā 15.20 pēc Nīderlandes uh, laika. Uh, bija uh, lidmašīnas negadījums un visi 298 pasažieri gāja bojā. Un uh, izmeklēšanas komisija uh, veica ļoti rūpīgu izmeklēšanu, meklējot uh, negadījumu cēloņus. Mēs nonācām pie trim galvenajiem secinājumiem. Lidojums MH17 uh, Uh, cieta katastrofu, jo uh, kaujas galviņa eksplodēja kreisajā pusē pie pilotu kabīnes. Tā ir 9N314M tipa kaujas galviņa, ko var uzmontēt buk zeme gaisa tipa raķetei. Eh, šī sprādziena rezultātā nolūza daļa no līdmašīnas priekšējās daļas, eh, līdmašīna gaisā sadalījās gabalos un eh, vraka atlūzas pēc tam nokrita lejā austrum Ukrainā apmēram 50 kvadrātkilometru teritorijā. Raķete tika raidīta no 320 kvadrātkilometru liels teritorijas austrum Ukrainā. Un tagad mēs jums parādīsim īsu filmu, lai labāk ilustrētu negadījumu. We need some. Geluid. Start again, maybe. Varbūt no sākuma vajadzētu sākt filmu.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 Eh, Dāmas un heren, ehm, het geluid is niet. Dāmas un kungi, šeit tā tad eh, nav skaņas. Es pats nedaudz komentēšu, tas ir lidojums MH17 eh, ceļā uz Kuala Lumpuru, Malaizijā. Un e, e, tas e, tātad bija 32 tūkstošu pēdu augstumā no Amsterdamas uz Kola Lumpuru bija negais, tādēļ lidmašīna nedaudz novirzījās no maršruta, bet pēc tam atkal uzņēma kursu uz to pašu maršrutu un virs Ukrainas. Uh, liela daļa gaisa telpas bija slēgta, bet, nu, tomēr 32 tūkstoši pēdu ir liels augstums, un tā tad virs šī augstuma uh, lidoja lidmašīna, un jūs varat redzēt to visu tagad, kā šis lidojums norisinājās. Un tieši 15.20 tiek izšauta raķete no buka gaisa zemes tipa ierīces un ļoti tuvu lidmašīnai šī kaujas galviņa eksplodē. Nu, tur ir tāds uh, ļoti daudz mazu metāla daļiņu, jūs varat redzēt šajā um, kaujas galviņā, un uh, šīs tādas um, daļiņas uh, pēc tam eksplodē gaisā un nonāca lidmašīnā. Uh, Jūs redzat, ka raķete tuvojas lidmašīnai un eksplodē uh, kreisajā lidmašīnas pusē netālu no pilota kabīnes. Kabīne uh, atlūst no lidmašīnas uh, un uh, tad lidmašīna pilnībā sadalās gaisā uh, gabalos uh, un šīs atlūzas nokrīt lejā Ukrainas austrumos. Un šeit jūs vēl redzat vairākas atlūzas. Ukrainas teritorijā. Un šeit jūs atkal redzat uz ekrāna vēl eh, nu, to, ko es jau pateicu. 33 tūkstoši pēdu augstumā un teica, ka tur nebija nekādu tehnisku problēmu. Uh, lidojums bija normāls, komandai nekas nekaitēja, aparātam pašam nekas nekaitēja, nebija arī līdz tam nekādu uh, signālu vai trauksmes signālu no pilotu kabīnes. Un pēc tam mēs atradām arī melno kasti, mēs ļoti labi visu informāciju varējām izvērtēt. Un pēc tam tā tad 15.23. Uh, ieraksts uh, ir uh, pārtraukts. Mēs uh, mēģinājām visu norisi ļoti precīzi rekonstruēt, mēs arī uh, Eh, varējām šīs vraka atlūzas aplūkot, jūs noteikti šos kadrus jau esat redzējuši televīzijā, un mēs ļoti labi varējām re, rekonstruēt notikumu gaitu, un jāsaka, ka tieši eh, šī raķete ir eh, negadījuma iemesls, tur nav nekādu šaubu. Mēs atradām arī vairākas kaujas galviņas detaļas, kas atbilst tām detaļām, ko mēs atradām tuvumā lidmašīnai. Uh, Mēs arī uh, klausījāmies informāciju no pilotu kabīnes, un tā tad mēs varējām secināt, ka sprādziens ir norisinājies ārpus lidmašīnas, nevis tās salonā. Un jāsaka, ka uh, lielākā daļa atlūdus tika atrast sešās dažādās vietās Austrum Ukrainā. Het afschieten van de raket en het ontploffen. Jūs redzat atkal, kā tiek raķeta raidīta un kā tā eksplodē netālu no uh, pilotu kabīnas kreisās puses. Trīs uh, piloti uh, uzreiz gāja uh, bojā, pasažieri gāja bojā apmēram minūti, mi, pusotru minūti pēc uh, šīs sprādziena. Uh, Un tā tad visi uh, bija gājuši bojā pirms lidmašīnas atlūzas nokrita uz zemes. To var redzēt arī komentāros, eh, ar ko papildināt šī filma. Un eh, mēs, protams, sapratām, ka mēs vēlamies izmeklēt notikušo, un tādēļ daudz izmeklētāji, nekavējoties pēc negadījuma, eh, devās uz Ukrainu. 2014. gada 23. jūlijā, to jau minēja jūsu priekšsēdētājs, mēs uzņēmāmies izmeklēšanas vadību To lūdza darīt Ukrainas iestādes, un mums bija ļoti svarīgi ļoti rūpīgi izmeklēt uh, negadījuma iemeslus un uh, darīt to saskaņā ar visiem priekšrakstiem, kā tas notiek lielu katastrofu gadījumos, saskaņā ar uh, Čikāgas nolīguma 13. Uh, pielikumu, kā tas uh, parasti notiek šādu startautisku negadījumu uh, norises laikā. Septiņas valstis uh, šajā uh, izmeklēšanā piedalās - Nīderlanda, Ukraina, Malaizija, ASV, apvienotā karalista, Austrālija un Krievijas federācija un IKO uh, ietvars bija pietiekami labs instruments, lai varētu veikt šo izmeklēšanu. Pateicoties tam, visas uh, iesaistītās valstis varēja sadarboties ļoti labi, un mēs varējām arī diskutēt par uh, veiktajiem secinājumiem ar šo valstu pārstāvjiem. Tas noteikti uzlaboja izmeklēšanas kvalitāti. Mēs tāpat arī izmeklējām uh, lidošanas maršrutu un kādēļ tad Malaysia Airlines lidojums MH17 notika virs konfliktu zonas, kur notika arī bruņoti cīniņi. Mēs ļoti daudz esam analizējuši šo jautājumu un joprojām uzdodam sev jautājumus, kādēļ. Un jāsaka, ka atbilde ir ļoti vienkārša un arī, nu, tāda šokējoša, jo gandrīz visi lidoja virs uh, šīs gaisa telpas, jo nedomāja, ka civilājai aviācijai šeit būtu kāds apdraudējums. Laikā no 14. līdz 17. jūlijam pagājuši gada 61 līdzsabiedrība veica lidojumus šajā gaisa telpā. 61 līdzsabiedrība no 32 valstīm. Un pašā negadījuma dienā 17. jūlijā tur bija 160 lidojumu, tātad virs Ukrainas austrumiem, pirms gaisa telpa pēc šī negadījuma tika slēgta visas līdzsabiedrības domāja, ka šī zona ir droša, un lai gan uh, uz zemes notika bruņoti konflikti, jāsaka, ka gaisa telpa gan 30 km augstumā tika paredzēta civilējiem lidojumiem. Tātad neviens nedomāja, uh, ka šīs lidmašīnas kaut kādā veidā būtu apdraudētas. Čikāgo līgumā, tas ir startautiskais uh, civilās aviācijas līgums, ir teikt, teikts, ka eh, tā ir pašas valsts atbildība noteikt, vai gaisa telpa tās teritorijā ir droša vai nē. Vairākus mēnešus pirms negadījuma vismaz 16 eh, militāras lidmašīnas un helikopteri eh, tika apšaubdīti un nokrita lejā Ukrainas gaisa telpā un to zināja arī Ukrainas varas iestādes. Viņi teica, ka dažreiz tiek izmantoti tādi ieroči, kas var arī sasniegt um, civilās aviācijas lidmašīnu augstumu, bet neskatoties uz to, Ukraina neslēdza savu gaisa telpu šajā teritorijā. Kādi ir mūsu secinājumi? Mums šķiet, ka bija pietiekami daudz iemeslu, lai Ukrainas iestādes, nu kaut vai preventīva apsvērumu dēļ, slēgtu šo gaisa telpu vismaz valsts austrumos. Bet mums ir jāsaka, ka nevien uh, Ukraina, bet arī gandrīz visas uh, līdzsabiedrības, uh, valstu izmeklēšanas dienas un startautiskas organizācijas nebija pietiekami labi izvērtējušas iespējamos riskus. Mūsu izmeklēšana pierāda, ka uh, visas iesaistītās puses skatījās uz Ukrainas konfliktu caur tādām militārām brillēm un nedomāja par to, kādas briesmas tas varētu radīt civilajai aviācijai. Un es saprotu, ka mums ir arī jāgūst mācība no šīs traģēdijas, un mēs vēlamies uh, piedāvāt vairākus pasākumus, lai varētu garantēt pasažieru drošību civilajā aviācijā. Es te gribētu jūs iepazīstināt ar trim iespējamiem pasākumiem. Pirmām kārtām vajadzētu suverēnajām valstīm uzņemties savu atbildības daļu un uh, ļoti labi formulēt visas nepieciešamās normas. Un ir jāsaka, kurā brīdī ir jāslēdz kāda gaisa telpa. Ir arī nepieciešams uzlabot to, kādā veidā tiek uh, izvērtēti iespējamie riski, tad, kad notiek pārlidojumi konflikta, konflikta reģionos Pēc iespējas ātrāk ir arī jāsniedz informācija par visiem bruņotajiem uzbrukumiem, tad, ja, piemēram, līdzsabiedrība izvēlas lidot pāri šādai riska zonai. Un visu beidzot eh, arī eh, līdzsabiedrībām ir jāuzņem sava atbildības daļa par tiem maršrutiem, ko šīs līdzsabiedrības veids, lai arī pasažieri varētu zināt, eh, nu, kur tieši pa kādu maršrutu lidos šī līdmašīna. Lai šos pasākumus varētu īstenot, protams, ir atbilstīgi jāmaina arī eh, startautiskās aviācijas normas, un mūsu izmeklēšanas komisija uzskata, ka gan valstīm, gan iestādēm, startautiskām eh, aviācijas organizācijām, līdzsabiedrībām kopīgi ir eh, jārūpējas par risku samazināšanu un mēs ceram, ka arī Eiropas Savienībā atradīsim dzirdīgas ausis un uh, mēs varēsim šos ieteikumus īstenot kopīgiem spēkiem. Visu beidzot, priekšsēdētāji kungs, mūsu izmeklēšana notika tādās ļoti īpašos apstākļos. Nu, mēs nevarējām tā vienkārši doties uz Ukrainu un saņemt visu nepieciešamo informāciju. Un bija uh, arī pagājis krietnes brīdis, kamēr uh, šīs atlūzas tika nogādāts uz Nīderlandes Nīderlandu, mēs tās pietiekam labi varējām izpētīt, bet mums ir jāņem vērā arī starptautiskā un nacionālā politika, un mums e, šie fakti ir ļoti rūpīgi jāanalizē, tie kalpo arī par pamatu mūsu veiktajiem secinājumiem. Vairāku iemeslu dēļ mēs vēlamies arī apelēt pie Eiropas uh, policijas, jo sirdsapziņas jums ir jāuzņems līderu loma, lai varētu uh, šo situāciju uzlabot. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments arī šeit uh, savu ar tavu noteikti sniegs. Paldies, paldies, Miller kungs! Kīkungs lūdzu tagad papildinās. Vielleicht noch bevor wir anfangen, möchte ich. Pirms dot jums vārdu, es gribētu vēl pie mums sirsnīgi sveikt kādu apmeklētāju grupu. Pieci apmeklētāji, ko ir uzsaicinājis Graslēra van Hainces kundze no Vīnā štatverken. Sirsnīgi sveikt. Jetzt, Herr Kies. Kīkungs, lūdzu. Das los jūs. Thank you, Mr. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, dāmas un kungi. Tātad mm, centīšos sekot uh, iepriekšējā runātāja atstātajās pēdās, proti nekomentēt izmeklēšanas uh, secinājumus. Tas nav mūsu uzdevums. Tā vietā vēlos ar jums parunāt par tiem uzdevumiem, uh, ko uzņēmāmies un, un institīvām, kādas izteicām pēc šīs skumjās traģēdijas. Pirmkārtām kādi ir draudi, kādi ir riski. Par to mans nīderlandiešu kolēģis eh, ļoti dairunīgi jau pastāstīja. Tātad bija šis eh, negadījums, šis jauna veida apdraudējums, kādu nācās atzīt kā esošu, eh, kas var kalpot kā iedvesmā teroristiem citviet pasaulē kaut kur sadabūt šādu zeme gaisa raķešu iekārtu, varbūt kādu lidmašīnu notriekt, vai vismaz piedraudēt, eh, ka tas varētu tikt izdarīts. Nu, lūk, dzīvojam jaunā draudu laikmetā. Bet eh, civila aviācija apdraud arī citi riski, kas ir līdzīgi, bet tāpat laikā atšķirīgi eh, pēc modus operandi. Uh, Eh, ir eh, tā dēvētie manpads, eh, pārnēsājamas īsas distances zeme gaisa tipa raķešu iekārtas, kuras nes un darbina viens cilvēks, un ir jau bijuši negadījumi ar šāda tipa iekārtām. Ir vēl kāds cits apdraudējums kuru varējām vērot šī gada oktobrī, kad no Kaspijas jūras eh, tika palaistas pārnotās raķetes. Nu, nezinu, vai to var labi redzēt eh, ekrānā, bet eh, tātad 27 šādas raķetes šķērsoja gaisa telpu, kurā atradās civilie lidaparāti. Un cita starpā mums par šo raķešu palaišanu Eh, pirmām kārtām pienāca ziņo, ziņas no pilotiem, kas turpat vien lidoja un redzēja, kā zem viņiem kaut kur tur apakšā aiztraucās garām šī tā, eh, spārnotā raķete. Un visbeidzot, vēl viens gluži nesens eh, notikums. Šī gada oktobrī Krievijas federācija, kas ir absolūti legāli saskaņā ar IKO konvenciju, pieprasīja iespēju slēgt gaisa telpu virs vidusjūras uz dienvidaustrumiem no Kipras, lai tur, lūk, veiktu savu raķešu izmēģinājumus. Vēl viens jauns apdraudējums. Šie ūdeņi nav konflikta zona, tas ir, tie ir vidusjūras ūdeņi, bet uh, vienā jau kā brīdī šī teritorija tiek slēgta, kur tiek izšautas kaujas raķetes, uh, kas, protams, var apdraudēt eh, civilo aviāciju. Tātad kopš 70. gada 33 komerc eh, lidaparāti ir iekļuvuši negadījumos un bojā gājuši ir 1500 cilvēku. Kā redzat, lielais vairums bojā gājušo uh, ir nogalinājušas tieši šīs te manpēd ierīces, tāpat arī lidosta tuvumos uh, lidaparātam paceļoties vai nosēžoties ir notikusi avārija kāda uh, no tuvējās apkārtnes tiek uh, izšauta raķete no šīs uh, mobilās iekārtas. Tātad 18 šādi šāvieni ir tikuši izdarīti, bet tāpat laikā arī gaisa gaisa tipa un zeme gaisa tipa raķetes arī dzen bijušas visnotaļ slepkavnieciskas, tā kā risks pastāv tas eksistē, tas ir reāls, un aizvadītajos, eh, nu, 50 gados, tā teikt, 1500 nogalinātie, tas nav maz. Un kādas ir sekas? Protams, tas ietekmē satiksmes plūsmu. Kā redzat šajā kartē, paskatieties, kāda ir gaisa satiksme no, principā, Eiropas uz parasti Dubaju, eh, Līča reģionu vai arī tālāk uz eh, Dienvidu Āziju ļoti daudz reisu šķērso šo te reģionu, kurā plosās bruņoti konflikti sadursmes. Un tas, ka šie, eh, eh, šie reisi ir spiesti lidot apkārt, eh, protams, palielina izmaksas kaitējumu videi, protams, tas arī atsācās uz pasažieru drošību un labsajūtu. Līdz ar to, kādi ir mūsu secinājumi? pastāv reāls risks, ka tīšām vai netīšām var tikt notriekts uh, civils uh, reis nelielā augstumā, uh, tātad ar manpadiem, uh, bet arī uh, diezgan lielā augstumā, uh, jo tiek uh, lielākā augstumā Un tāpat arī vidējā un, un uh, lielā augstumā ir uh, riski, kas ir cita profila, bet te, te tomēr ir. Un esam jau gadu garumā uh, veikoši korekcijas, lai gādātu par šādu reisu drošību. Bet, nu, tas drastiskais solis ir, protams, gaisa apslēgšana virs konfliktu zonām, kas, protams, rada sarežģījumus pārvadātājiem rada sastrēgumus gaisā, izmaksā naudu, rāda izmaksas tām valstīm, kuras vairs nevar iekasēt naudiņu par to gaisa telpas šķērsošanu. Nu, lūk, ko esam darījuši. Esam centušies nekavējoši pēc MH17 gadījuma rīkoties, lai Eiropā izveidotu tādu Eiropas līmeņa brīdināšanas sistēmu, kas garantētu vienlīdzīgu aizsardzības līmeni visiem ES pilsoņiem. Un kā mēs to vēl eh, paveicām? Izveidojam platformu, kur būtu iespējams apmainīties ar informāciju visiem profesionāliem partneriem, valsts atbildīgiem dienestiem, eh, līdzsabiedrībām un pat eh, pasažieriem tur padot ziņu Un šeit mūsu mērķis bija izveidot tādu vienotu visaptverošu risku izvērtējumu par konkrētām konfliktu teritorijām, ko iepriekšējais runātājs eh, ļoti daļrunīgi demonstrēja. Šāds riska izvērtējums par kādu konkrētu valsts teritoriju lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā, kā šai valstī pašai liekas, cik tas ir nopietni. Nu, piemēram, eh, bija kāds brīdinājums par Ben Guriona, no Ben Guriona lidostas Izrēlā pirms kāda laika. Un pirms Izraels, val, un Izraels valdība visu laiku oficiāli turēja riska līmeni stipri zemu, kur pretī Eiropas izpratnē, ASV atbildīgo dienas izpratnē šis risks bija augsts. Nu, lūk, un tieši tāpēc bija nepieciešama tāda vienota riska izpratne, pieeja riska vērtēšanā, lai līdzsabiedrības tad varētu saprast, eh, patiešām saprast, par kādu risku un apdraudējumu ir runa, zemu vai augstu, jo gala beigās mūsu mērķis ir panākt, lai visi tā teikt no vienas eh, lapas dziedātu, vienādi vērtētu uh, situāciju, kā līdzsabiedrības uh, Eiropā, tā iespējams arī pasaulē. Un Mums ir jāspēj iedarbināt šo informācijas platformu burtiski momentā. Nu, kā bija ar šīm raķetēm no Kaspijas jūras? Krievi tātad sāka šaut raķetes sešu stundu laikā pēc eh, tam, kad saņēmām ziņu par to, ka kaut kas tāds ir iespējams. Mums nebija laika eh, tur nedēļu vai mēnesi gatavoties, eh, rakstīt rekomendācijas, tur nosūtīt visu līdz sabiedrībām. Un tik un tā bija vairākas līdzsabiedrības, kas mums prasīja, nu, bet ko mums tagad darīt, ko, jo kādas ir jūsu rekomendācijas? Tātad, gluži konkrēti, ko esam paveikuši kopš eh, MH17 krišanas, vairākas valstis ir uzsākušas nu, tādu aktīvu riska analīzi par, par eh, to konfliktu zonā notiekošo un sākušas taisīt notamus, tās ir tādas oficiālas, um, oficiāli brīdinājumi uh, pašmāju uh, līdzsabiedrībām. To dara tagad amerikāņi, Francija, apvienotā karalista un arī Vācija. Starptautiskā cilvēks aviācijas organizācija ICAO ir izveidojusi īpašu grupu, brigādi, kas noformulē šo rekomendāciju un tā ir arī mandāts veidot tādu kā šīs informācijas krātuvi, kas raksturo slēgt gaisa, slēgtās gaisa telpas visā, visā pasaules gaisa telpā. Un DJ Home ir izveidojis darba grupu kopā ar dalībvalstīm un arī aizdarbības dienestu, kurā spriež par kopīgu riska izvērtēšanas metodoloģijas izstrādi uh, kā konstatēt vispār risku, kā to definēt, klasificēt, tā lai būtu iespējams ar tādu vienotu skatu un izpratni vērtēt kaut kādus notikumus. Ja runājam par EASA, tad esam rīkojušies, lai izveidotu tādu kā ekspertu tīklu, tādu ekspertu kopu, ko būtu iespējams aktivēt ļoti ātri, uh, un tad eh, sakontaktēt viņus ar eh, līdzsabiedrībām, eh, momentā apmainīties ar informāciju. Tātad tas, ko mēs parasti darām, mūsu šī parastā rekomendācija, ja, ja tā būtu pārāk, nu tāds neiespējams variants, tad mums ir tāds atvieglotais reāla laika variants. Tāpat arī esam izdevuši vairākus tādus kā drošības informācijas biļetenus, apkārtrakstus, rakstus, kur nu, cenšamies eh, informēt plašāko aviācijas sabiedrību pasaulē par šiem te notams, eh, šīm te oficiālajām, oficiālajiem brīdinājumiem, ko valsts sākušas izdot. Un šādi biļeteni apkārt raksti aizdītajā gadā kopā ir izdoti jau 17 par konkrētām teritorijām. Vairāki no tiem joprojām ir aktuāli un, tā teikt, spēkā esoši. Uh, Un, lūk, kartē atzīmētas tās teritorijas, par kurām šie, šie biļeteni ir izdoti. Tā kā redzat, kur tie ir sakoncentrējušies, kur ir tas, kur tā lielā bīstamība, tuvie austrumi, Āfrika, bet, nu, arī Ukraina, tās austrumi. Kādi ir izaicinājumi mūsu priekšā? Pirmkārt, un to minēja arī uh, iepriekš runājušais kolēģis, joprojām nav tādas vienkopus informācijas eh, bāzes vai, vai, vai vietas vai krātuves Eiropā par eh, riskiem. Informācija glabājas daudz viet, nevienmēr tā tiek padota tālāk, nevienmēr tā ir brīvi pieejama visai aviācijas, tā teikt, sabiedrībai pasaulē. Ir daudz dažādu aģentu, darbojošos personu šajā eh, teātra izrādē, uh, Lēmumu pieņemšana notiek pa dažādām hierarhijām, kanāliem, un um, dalībā Eiropas Savienībā ir ļoti tāda nacionāla pieeja informācijas apmaiņai, kaut kādu mandātu piešķiršanai, rekomendāciju izteikšanai. Un, un tā, tā patiesā problēma līdz ar to ir, ir tāda, ka uh, ja vien jūs nelidojat ar savas, savas valsts avio kompāniju, nu tad jūs neuzzināt, kas tur notiek, ko kāds cits uh, savai avio līdzsabiedrībā ir teicis vai, vai brīdinājis, tā kā šeit ir jābūt uh, šādai mandātu eiropeizācijai. Ja runājam par ES institūcijām, tad ir uh, šeit tādas informatīvās izmeklēšanas un informācijas vākšanas brigādes, centri, Eh, pārsvarā gan strateģiskā līmenī. Tas nozīmē, ka tiek tā, tāda horizonta pāris mēnešu griezumā. Bet tas viss arī ir tādā dalībvalstu līmenī. Eiropas Savienībai kā tādai nav eh, šāda informācijas apko, apkopošanas un analīzes tīkla. Visu principā, viss principā notiek dalībvalstu līmenī un viss lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik labprātīgas ir valstis šādas informācijas tālāk padošanā. Un tā kā šeit ir runa par ļoti delikātiem jautājumiem, sensitīvu tādu lietu, tad uh, neviens īpaši labprāt nemainās ar informāciju, uh, nelabprāt uh, kaut ko te koordinē, kaut kādus procesus, kaut kādas darbības. Un arī šī sadarbība, kas būtu nepieciešama, lielākoties izpaliek. Un patiesībā arī valstu iekšienē, valstu robežās ir, ir šāda neusticēšanās starp dienestiem. E, izmeklētāji šie, šie iz, izmeklēšanas pētnieki sēž uz, uz šīs informācijas kā, kā, kā suns uz siena kaudzes un citiem dienestiem struktūrām to piespēlē nelabprāt, e, jo tā tas ir iegājies. Un vēl pāris vārdus, ja atļausiet. EASA Nu, ir, ir tikai dažas valstis, ir bijušas dažas valstis, kas apšauba mūsu iespējamo rīcību, jo šeit ir runa par security, nevis par safety, nevis par tādu, ne, par tādas aktīvas apsardzības nodrošināšanu, nevis par nekaitīgumu un drošumu reisam kas eh, liek man nonākt pie manas secinājuma. Mēs darām, ko varam, mm, veidojam augsta līmeņa darba grupas, kur piesaistām eh, līdzsabiedrību pārstāvis valstu atbildīgo dienestu, eh, šo te mm, izlūku dienestu pārstāvis, informācijas apstrādes pārstāvis, tā, lai nu savestu visus kopā un šī informācijas apmaiņa reālā laikā kļūtu par realitāti. Paldies! Dzirdējām divas ļoti interesantas prezentācijas. Tagad Vims Vandekāms pirmais uzstāsies. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu jums pilnībā piekrist. ka mēs dzirdējām divus patiešām iespaidīgus stāstus, un es jums varu arī piekrist, ka ņemot vērā lidmašīnas katastrofu pagājuši nedēļa Ēģiptē, atkal MH17 stāsts iegūst pavisam jaunu aktualitāti. Man šķiet labi, mēs te sēžam drošā zālē, visi kopā, bet ārpasaule kļūst aizvien ļaunāka un uh, apdraudošāk. Man ir trīs jautājumi Muller kungam un divi Kāja kungam, ja es pareizi izrunāju jūsu uzvārdus. Muller kungs par brīdinājumiem pirms tam. Īsti nav skaidrs, vai uh, uh piloti tika pietiekami brīdināti un kādēļ tad nekas nenotika. nu, tā ir arī Eirokontrolas pozīcija, par kuru šeit vajadzētu runāt, vai viņi eh, brīdināja pirms tam vai nē. Un kāds tad īsti ir viņu uzdevums, kādas ir viņa pilnvaras šeit. Tālāk par radara datiem. Ir ļoti īpatnēji, ka Krievi tos dzēsa. Ukrainai šādu datu nebija, viena sistēma tātad nedarbojās, Un ko par to visu domā NATO? Un Kaikungs teica, jā, mēs redzējām, ka lidmašīna vienkārši nokrit no gaisa. Un ko šajā saistībā tā tad eh, kādu lomu spēlē IKEA? Vai kāds vispār ir iesniedzis sūdzību? Vai uh, izmeklēšanas komisija to darīs? Iesniegs uh, sūdzību par to, ka vairs nav izlasām radara dati. Uh, Trešais jautājums nedaudz saistīts ar pirmo. Tātad vai bija tāds saraksts ar līdzsabiedrībām vai nebija ar tām līdzsabiedrībām, kas vairs nelidoja pāri austrumu Ukrainai? Nu, mēs saprotam, ka bija līdzsabiedrības, kas arī nemaz nelidoja pāri austrumu Ukrainai. Tātad kādēļ viens lidoja, kādēļ cits atkal nelidoja? Un tagad divi jautājumi Keikungam. Uh, Jūs uh, stāstījāt par uh, incidentu Izrēlā. Nu, arī šeit kāda ir IKEA loma? Jūs teicāt, ka ir uh, šis kopīgais riska izvērtējums nepieciešams, bet man šķita, ka IKEA jau ar to nodarbojas. Nu, kādēļ tad šis izvērtējums nav bijis pietiekami efektīvs? Un visu beidzot par izlūkdienestiem runājot, Eh, iepazīstoties eh, ar ziņojumiem par eh, Krievijas lidmašīnas katastrofu un iepazīstoties ar Britu izlūkdienas rīcībā esošo informāciju, nu, viņi zina ļoti daudz īstenībā. Un jāsaka, tāpat kā policijā, arī tātad šie izlūkdienesta darbinieki pirmām kārtām informāciju patur savā uh, ziņā. Varbūt, ka vajadzētu nu, labāk to visu koordinēt. Paldies! Paldies! Nu jā, otrā virzienā tas notiek. Slēpenie dienesti sazinās ar visiem, bet mēs tikai to nezinām. Ismēls Ertuks, lūdzu. Au, ich möchte mich bedanken. Jā, es arī vēlējos pateikties Muller kungām un Kīkungām par abām prezentācijām. Es eh, domāju, ka jūs ļoti labi atspoguļojāt Eiropas Savienības dilēmu. Nav vienas lēmumu pieņemšanas ķēdes. Nu tā, tas ir tās ir galvenās grūtības Eiropas Savienībā. Nu kam vēl jānotiek vēl, lai Eiropas Savienības dalību valstis pārtrauktu domāt tikai par savām interesēm? Nu, protams, jā, par ikdienas dzīvi runa, jā, tad uh, dalībvalsts vēlas pašas pieņemt lēmumus, bet, nu, tādos jautājumos kā cīņa pret terorismu, tas taču iet pāri robežām, un šis jautājums būtu jānodod Eiropas Savienības ziņā. Uh, Tālāk par uh, slepenajiem dienestiem. Nu, es varbūt negribētu gluži uh, aicināt uh, tagad veidot Eiropas uh, slepeno dienestu, bet tomēr mums par šiem jautājumiem ir jādomā, jo, nu, uh, vispār jau vairs ne, negribās lidot ar lidmašīnu, cik daudz mm, katastrofu mēs esam piedzīvojuši pēdējo uh, mēnešu laikā, dienvidu austrumos, vidusjūrā, nu, ja Krievija tur pēkšņi tagad uh, vēlas izmēģināt uh, raķetes, nu, tas notiek, un ja mēs paskatāmies, kas notiek tālāk vēl Kaukāzā, teiksim, cik daudz dažādi militārie līdzekļi tiek izmantoti, Nu, tagad Grieķija, par Grieķiju tiek daudz diskutēts bēgļu kontekstā, un mēs vairs ar šīm citām lietām it kā nenodarbojamies, bet, nu, mums ir jānodrošina kaut kādā veidā sadarbības ar dalībvalstīm šais jautājumos, un man jautājums Kīkungam, vai tas atbilst patiesībai, ka pirms MH 17 notriekšanas, eh, vai tiešām Krievijas pēc dienesti bija brīdinājuši nelidot pār šai teritorijai. Un, eh, piemēram, apvienotā karaliste, eh, British Airways uzklausīja pēcdienās ieteikumos, nu jā, tas atbilst patiesībai, tad šis notikums ir vēl traģiskāks. Un taču mums jāsaprot, ka mums ir jāsadarbojas pāri nacionālām robežām, jo klim, e, cīņa pret terorismu ir globāls izaicinājums, tāpat kā klimata aizsardzība e, un citi jautājumi, un mums ir jāpasargā mūsu pilsoņi no šādiem traģiskiem notikumiem nākotnē. Vārds, paldies, tagad vārds Džekiek Fosterei paldies par prezentācijām, ko mēs dzirdējām no Nīderlandes pārstāvjiem Patriks Kī. Uh, jā, gribu teikt, ka esmu pati uh, aviācijas nozarē daudzus gadus strādājusi. Uh, kad sāku tur strādāt, uh, pastāvēja liels uh, lidmašīnu nolaupīšanas risks, un nu, tagad šis Eh, šie riski ir attīstījušies. Es eh, pateicos jūs iestādēji par ļoti pamatīgo darbu šādā sarežģītā situācijā. Nu, manuprāt, tā, tā, tas ir terorisma akts, neatkarīgi no tā, vai viņi apzinājās, ka tā ir um, Malaysian Airlines uh, lidmašīna vai, vai nē Tas mums jāņem vērā, bet arī mm, mums jāpaskatās uz uh, pozitīviem aspektiem. Tātad uh, nozari tagad uh, analizē šo situāciju, kādi ir bijuši cēloņi un jādomā par to, ko mums veikt globāli, lai šīs problēmas risinātu. Protams, ir viegli tagad izteikt pārmetums raugoties pagātnē, bet šī situācija jau nebija tomēr paredzama. Un vai nu mēs braucam ar automašīnām vai lidmašīnām, protams, katreiz tiek veikts riska novērtējums. Arī savas karjeras laikā esmu lidojis pāri konflikta zonām, bet toreiz tika izvērtēts, ka šis risks nav, pie, nav tik liels un ka tas bija iespējams. Un katrā ziņā mums pašiem ir jāņem šī. Uh, lietas savā ziņā, un tas nav nekas tik briesmīgi sarežģīts. Es piekrītu, ka ir jāveic pretizlūkošanas pasākumi, jāuzlabo informācijas apmaiņas starp dalībvalstiem, ja kāda valsts paziņo, ka kādai zonai nedrīkst uh, lidot pāri, tad ir jāinformē citas valstis, lai tās arī varētu pieņemt šādus lēmumus. Protams, ir visādas sazvērestības teorijas, un katrā gadījumā no uh, British Air Vējas pieredzes varu teikt, ka katra avio līnija pati izlēma par lidojumu maršrutiem konkrētā dienā, un es neticu nekādām sazvērstības teorijām šai gadījumā. Un uh, Patrikam Kīno EASAS uh, viedokļi grib teikt, jā, ka tiešām jūsu plāni ir visaptveroši. Es nevar teikt, ka tas ir tāds tikai Eiropas Savienības jautājums. Mēs jau būtībā ceļojām pa visu pasauli un mums vajadzētu šo informācijas apmaiņas jautājumu risināt globāli. Mums nevajadzētu izolēties no ārpasaules Eiropas Savienībā, izlēmjot, ka mēs tikai tagad Eiropas Savienībā visu izlēmsim, bet mēs šo jautājumu risinām arī nacionālā līmenī Un es apsveicu arī eh, to darbu, ko ir eh, veikuši izmeklētāji, un varbūt jums vajadzētu pie mums vēlreiz atnākt paskai, pastāstīt, kā eh, šī lieta virzās uz priekšu un gribu teikt, ka man ir pārliecība, ka dalību valstu spēcdienās darīs visu, kas ir to iespējās, lai garantētu drošību, bet es gribu teikt, ka ir grūti prognozēt visus riskus. Jūs varat, protams, noteikt biļeti, no, lai lidot no A punkta uz B punktu, bet kaut kur pa vidu var būt šis bīstamais rajons. Un es domāju, ka cilvēkiem ir jāuzticas uh, iestādēm, politiķiem, atbildīgām aģentūrām Uh, cerot, ka tās pieņems pareizos lēmumus. Nu, dažreiz jau var kļūdīties, bet 99,99% ,99 tiek pieņemti pareizie lēmumi, bet mēs nevaram uh, uzskatīt, ka pasaule ir absolūti droša. Nu, protams, diemžēl uh, pastāv draudi Bet, nu, ja mēs palūkojamies arī uz Lokerbijas katastrofu savulaik, kā tas notika, mums ir jācīnās pēc, ar visiem spēkiem pret šiem ļaunajiem teroristiem, un es ceru, ka nozars pārstāvi mūs atbalstīs un darīs visu, kas ir eh, tās eh, spēkos, lai garantētu mūsu drošību. Paldies, tagad Matijas Manuizenbergs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju pateikties uh, abiem kungiem par uh, labajām prezentācijām. Man ir vairāki jautājumi. Pirmais jautājums par risku izvērtējumu. Jāsaka, ka divos ieteikumos, uh, secinājumos tas bija minēts, tās bija izmeklēšanas komisijas. Uh, tā tad. Uh, atziņas dalību valstīm, ja to rīcībā ir kāda informācija par iespējamo risku, tad šī informācija ir laicīgi jādara zināma līdz sabiedrībām un citām iesaistītajām pusēm. Struktūrēta procesa gaitā gribu to uzsvērt. Uh, Un, ja runājam par EASA, tai noteikti ir jāiesaistās arī, piemēram, ņemot vērā augstu līmeņu tikšanos, kas notika Bukarestē, tai ir jāinformē par riskiem, kas ir iespējami lidojot pāri konflikta zonām, un tad ir e, jādomā arī par konkrētu rīcību. Uh, Nu, jā, izveidot tādu augstā līmeņa darba grupu, tas jau ir viens no piemēriem, ko ir iespējams darīt. Bet es domāju, ka Eiropas dalība valstis varbūt nav pārāk aktīvi iesaistīts un ne visas dalība valstis pietiekamā mērā atzīstējās lomu. Ko jūs par to domājat? Un 2016. gada martā vajadzētu jau nonākt pie konkrētiem secinājumiem, un kas ir nepieciešams, lai EASAS lomu atzītu visas Eiropas valstis. Tas bija pirmais, ko gribēju teikt. Otrakārt, IKO sakara šeit ir tāda aplikācija internetā, lai varētu iegūt informāciju, struktūrētu informāciju, ko piedāvāt, piemēram, līdz sabiedrībām. Gribēju pavaicāt jums abiem, kā jūs Uh, vērtējat šo aplikāciju, šo instrumentu, jo paskatoties uh, tīmekļa vietnē, nu tur nav pārāk daudz lasāms. Un tālāk, izmeklēšanas komisijas ziņojumā ir runāts arī par līdzsabiedrību atbildību. Es redzu, ka no vienas puses līdzsabiedrības negrib pilnīgi visu pavēstīt par savu reisu maršrutiem, bet, protams, no otras puses ir arī pasažieri, kas grib zināt, no apmēram, kur uh, šis reis lidos uh, uh, pāri kādām valstīm, ko mums darīt, kādus soļus Uh, spērt, lai varētu riskus uh, ierobežot līdz minimumam un lai būtu pieejama arī pietiekama laba informācija. Paldies, priekšsādātāji! Danke sehr. Ja. Liels paldies. Tagad Pēters, Pēters Lundgrēns. Paldies, priekšsādātāji. Šie ir ļoti traģiski notikumi, bet diemžēl nav tādas panacējas, kas palīdzētu novērst jebkādu risku. Protams, ir jāizvairās no riska zonu pārlidošanas. Nu, terorisma aktus, protams, var censties novērst ar izlūkdienestu Uh, palīdzību, bet nekad nevar uh, garantēt simtprocentīgu drošību. Pasauli kļūst ar vien nestabilāka. Un uh, tūkstošiem cilvēku saskars ar šādu risku katru dienu pāri Eiropas Savienībai lido 30 tūkstošu uh, lidmašīnu, ir ļoti maz katastrofu negadījumu. Tas nozīmē, ka jūs uh, darbojaties efektivitāti, bet lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos, ir nepieciešama sadarbība starp dalību valstīm. Tagad uh, vārds Žoržam Bakam. Vēlos pateikties abiem kungiem par interesantajām prezentācijām. Kolēģi jau ir uzdevuši daudzus jautājumus, un es vēlos pievērsties vienam jautājumam, proti par atbildības uh, sadalījumu vai jomu. Šobrīd par šiem jautājumiem ir atbildīgas uh, dalību valstis kā situācija izskatītos, ja jūsu priekšlikumi šai, e, par augsta līmeņa darba grupu tiktu pieņemti, vai šī darba grupa tad uzņemtos atbildību, kāda šī situācija izskatītos. Es man grūti iedomāties, ka uh, dalība valstis šo atbildību tā tik viegli atdotu, no tās atteiktos. Paldies, tagad vārds Bruno Galnišam, paldies priekšsēdētāji, paldies mūsu viesiem. Man ir divi jautājumi. Pirmais, diem, žēl, protams, neat atgriezīs uh, pie dzīves uh, bojā gājušos, bet es gribu teikt, ka netika nekas daudz teikts par to, kurš ir atbildīgs par raķešu izšaušanu. Nu, šīs šāda veida aprīkojums piedara valstīm, tas jau nav kaut kāds amatnieku izgatavots, ko uh, izmanto kaut kādi partizāni vai kas. Uh, Eh, vai ir noskaidrota atbildība? Savulaik tika apvainota Krievija, vai ir kaut kādi pierādījumi tagad? Otrais jautājums šajās debatēs man šķiet, ka neatkarīgi no Eiropas vai nacionālā regulējuma, līdz sabiedrības pašas vai starptautiskā aviācijas organizācija varētu paziņot, pa, saņemt informāciju par šādām apdraudējumu zonām un uh, pēc tam pārskatīt um, lidojumu maršrutus. Nu, nav jau pasaulē simtiem šādu konflikta zonu, uh, kur notiek kara darbība un uh, kur tiktu izmantot šāda veida militārā tehnika. Es domāju, ka no šādām kā, kara darbības zonām būtu sistemātiski jāizvairās. Nu, varbūt šis risinājums šķiet pārāk vienkāršs, bet man tas šķistu saprātīgs. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Es arī vēlējos pateikties par jūsu prezentācijām, bet man arī pāris jautājumi Tātad uh, Žoržs Baks jau pieminēja šo darba grupu. Vācijā tāds teiciens, nu ja vairs nezinu, ko darīt, tad jā, jādibina darba grupa vai tā tas ir. Nu mēs jau ilgi strādājām pie Eiropas vienotajām debesīm, ir izstrādāts normas, bet dalība valstis, atsevišķi dalība valstis ir pārāk egoistisks un to neīsteno. No Un mēs arī zinām, ka nav simtprocentīgas drošības pasaulē. Un tagad pēc šīs katastrofas mēs nu, redzam, kāda ir reakcija, arī notiek bremzēšana nacionālā līmenī, tātad kāda situācija otrkārt. Es par šo Uh, teritorijas pārlidošana. Es atceros, ka presē ir bijuši arī paziņojumi, ka atsevišķi, atsevišķi aviolīnijas uh, nelidoja pāri šai teritorijai, citas atkal uzskatīja, ka nekāda apdraudējuma nav. Un tagad vēl trešais punkts par vainu. Eh, es zinu, ka šī izmeklēšanas grupa ir nolēmusi vērsties ANO tribunālā, prasot kriminālu eh, vajāšanu uzsākt pret vainīgajiem. 11 eh, valstis ANO drošības padomē nobalsoja par to, bet Krievija izteica veto. Nu, par šo buk raķeti. Vai ir zināms, kas izšāva šo raķeti, vai tā tie bija šie separātisti, vai, vai Krievija, vai arī kā tika izskanēt, izskanējuši apgalvojumi arī, ka tā varētu būt Ukraina, šie centieni nomēlnot Ukrainu. Varbūt jūs varētu mums nedaudz uh, sīkāk pastāstīt par šo situāciju. Tagad abiem vārds lūdzu. Dāmas un hēra. Dāmas un kungi, liels paldies par visiem jautājumiem, par uh, uh, uzslavām. Izmeklēšanas sakarā, nu, jā, tika uzdot daudz jautājumus, mēģināšu tos nedaudz sagrubēt. Uh, Tā tad uh, Vims van de Kamps uh, brīdināja pirms tam, cik daudz, kad, kāpēc. Nu, jāsaka, īstenībā pirms tam ne eiro kontrola, ne arī kāds cits brīdināja. Uh, Un tas īstenībā nemaz nav uh, Eirokontrola uzdevums. Nu, vienīgi mēs uh, domājām par situāciju Krīmā. Krīma atrodas uh, tā, tā, tā, tālāk uz dienvidiem par austrumu Ukrainu, bet, uh, ja runājam par Krīmu, tad bija dažas līdzsabiedrības, kas teica, nē, tās nelidos pār Krīmu vai arī nelidos nu, pār austrumu Ukrainu, ņemot vērā Krīmā valdošo situāciju. Un kurš tad 17. Eh, jūlijā pagājušajā gadā, kur lidoja, mēs analizējām situāciju un mēs mēdījos lasījām, ka ir pietiekami daudz līdzsabiedrību, kas arī nelidoja pāri austrumu Ukrainai. Mēs uh, apkopojām informāciju, kas tad īsti tur lidoja, un tas ir arī uh, mūsu ziņojumā minēts. Un īstenībā uh, iznāk secināt, nu, ka visi tur lidoja pāri. Uh, Nu, bija varbūt kāda viena vai divas līdzsabiedrības, kas uh, viena vai otra iemesla dēļ nelidoja pāri šai teritorijai. Bet, nu, nebija jau, uh, viņi tādēļ eh, šo lēmumu nepieņēma, ka būtu kaut kāds milzīgs apdraudējums. Un ar šo informāciju jūs varat iepazīties mūsu ziņojumā. Eh, Vande Kampkungs arī runāja par rādāra datiem. Tas ir ļoti sarežģīts, piņķerīgs eh, process, un mums nācās konstatēt, Krievijas federācija teica, uh, ka primārie radar dati vairs nav viņu rīcībā saskaņā ar IKEO vadlīnijām 11. pielikumu. Viņiem īstenībā šie dati bija jāsaglabā, viņi to nedarīja. Mēs arī esam to atzīmējuši savā ziņojumā, un, protams, šis ziņojums tika iesniegts arī IKO netika iesniegt sūdzību, bet nu, tas arī tagad ir IKO darba programmā. Mēs arī ar kolēģiem apmeklējam IKO valdi, lai par šo jautājumu varētu apspriesties. Šķiet, ka esmu arī atbildējis uz jautājumu par līdzsabiedrības sārakstu. Tālāk vairāk no jums vaicāja par valstu suverenitāti, tātad kā tiek izvērtēti šie riski lidojot pāri konkrētam apgabalam. Nu, tā ir sarežģīta dilēma. Eh, Čikāgas līgums, ar kura palīdzību tiek mēģināts organizēt vispār aviāciju kā tādu, uh, Uh, runā par valstu suverenitāti, un, protams, ka tas um, attiecas ne tikai uz šādiem konkrētiem lidojumiem, bet uz arī ļoti daudziem citiem parametriem. Mēs teicām, ka izmeklēšanas komisija, ka vienīgais, kas ir iespējams, ir tāda sadarbības forma starp dalību valstīm, varbūt dalību valstu grupām, uh, un tādiem uh, svarīgiem grēmijiem, kas šeit var spēlēt savu lomu, un, protams, arī uh, jāiesaist tajā visā pilsoņi. Un tāpat vajadzētu atbildēt uz jautājumu, nu, cik lielā mērā līdzsabiedrībām jāuzņem sava atbildības daļa, uh, cik lielā mērā tam jāinformē pasažieri, kur, uh, kādi ir šie maršruti, pāri kurām valstīm lido lidmašīnas Un, protams, arī sektoram ir kaut kas jādara, tam ir jābūt atbildīgam vienā vai otrā veidā, lai mēs kā pasažieri varētu zināt, nu, pār kurām valstīm mēs lidosim. Un, protams, ir jāizvērtē riski uh, un mums ir, protams, uh, jādomā arī par zināmiem uh, spiešanas, zināmām spiedienu izdarīšanas iespējām, lai varētu uh, labāk būt informēti, lai mūsu eh, līdzsabiedrības patiešām plašāk informētu par šādiem iespējamiem riskiem. Fosteras kundze teica, jā, protams, Es arī pietiekam labi tagad esmu iepazinies ar aviācijas nozari, un mums ir jāmācās no pieļautajām kļūdām, un jāsaka, ka īstenībā lidošana ir ļoti drošs transporta veids, no nu, joprojām drošākais no visiem. Uh, un EASA, jā, e IKO un citas organizācijas vēlas, protams, nu, lai šī labā aviācijas slava tāda arī paliktu. Bet ir arī uh, maz uh, nozaru, kas ir gatavs mācīties no pieļautajām kļūdām. Aviācija, to, aviācijā tas tiek darīts ļoti aktīvi. Kī kungs to savā eh, prezentācijā ļoti, ļoti labi ilustrēja. Priekšsēdētāji, nu varbūt vēl jautājums par, no kurienes tad nāk šī raķete? Mēs teicām, ka tā tika izšauta no 320 kvadrātkilometrus liela apgabala austruma Ukrainā, kur atradās separātistu spēki. Līdz ar to, nu, mm, tāds ir šis secinājums. Krimināla izmeklēšana turpinās un tad vajadzēs uh, arī secināt, kurš tad ir atbildīgs par šo uh, katastrofu, kurš ir nospiedis, uh, teiksim, pogu. Un mēs šeit nemeklējam vainīgos, mēs izmeklējam citas notikuma aspektus. Paldies! Danke sehr. Eine kurze Nachfrage von Ihnen. Paldies. Pavisam īsts papildu jautājums no Ismail Ertuga puses. Es gribēju Mullerkungam vēlreiz jautāt, vai, e, vai e, British Airways zināja par e, šo MH17 notriekšanu un mainīja lidojumu maršrutu vai nē? Es gribu atbildēt, ka. Redziet, uh, tie, kurā gadījumā ir konfidenciāli dati, bet tik tiešām ir publiski zināms, ka viena aviolīnija savam reisam mainīja maršrutu. Vai nosauksiet šo līdzsabiedrību? Nu, šķiet, ka tomēr nē. Eh, kā ir kungs? Jā, paldies. Izskanēja vairāk jautājumu par IKO lomu, par IKO rīcību eh, pagātnē un nākotnē, lai kaut ko darītu lietas labā. Uh, Saprotiet, civilās aviācijas pasaule ir tāda pasaule, kur galvenie lēmēji ir valstis. Tas nozīmē, ka ICAO ir tāda vienprātības organizācija, eh, jo valstis eh, ir savas gaisa telpas suverēns, un mēs eh, nekādā ziņā nevaram diktēt valstīm to, ko darīt to gaisa telpā. Un tieši tāpēc Mēs būvējam šo instrumentu, kas principā ļaus apzināties un vienlaicīgi reālā laikā redzēt, kur kāda gaisa telpa ir slēgta. Bet tātad kā to visu salāgot ar informāciju no, no citām valstīm par, par risku? Piemērs - Pakistāna. Um, šai pavasarī Francija un pēc tam arī apvienotā karaliste izdeva notamu par to, ka lūk Pakistānas gaisa telpā ir uh, risks zemu lidojošiem lidaparātiem. Briti un francūži tā tad izdeva šādu notamu saviem lidaparātiem, bet Pakistāna absolūti nepiekrita, ka tur kaut kāda problēma varētu būt. Viņa teica, ka risks ir nebūtisks. Līdz ar to Uh, mēs, kā šāda starptautiska struktūra, neko tur nespējam padarīt. Tālāk, aerokontrola. Pilnīgi citu iemeslu dēļ, citos apstākļos bija doma par gaisa telpas daļai atvēršanu Krimā. Krima pēc oficiāli nav uh, konflikta teritorija. Uh, Ukraina teica, mēs, uh, lūk, šai konkrētajā koridorā atveram gaisa telpu ar nosacījumu, ka Eirokontrole to akceptē un apstiprina. Nu, bet mums bija jātājas riska izvērtējums, lai pārliecinātos, kāda ir patiesā apdraudējuma situācija, un mūsu lēmums bija eh, nepiekrist eh, šādas, eh, šajā gaisa telpas atvēršanai, tā kā mēs esam valstu rīcībā, val, valstu pakļautībā, un nekādā veidā nespējam iebilst vai apstrīdēt mūsu locekļu suverēnus lēmumus. Tālāk bija jautājums, eh, ko dara šī, šis task force, šī uzdevuma grupa. Priekšstādā jums bija taisnība, tas nav tāds brīnuma risinājums. Mm, nu, drīzāk būs tā, kā jūs teicāt, ka taisīsies apakšgrupas un tā tālāk. Bet redziet, tāds sākotnējā doma bija tāda, ka mēs bijām strupceļā. Mēs bijām situācijā, kurā visi bija viensprāts, ka tik tiešām uh, Eh, šī informācijas apmaiņa, neslēpšana ir mūsu morāls pienākums. Neviens eh, armijā, bruņotajos spēkos, izlūk dienestos, slepenajos dienestos neapstrīd to, ka ir, ir tikai cilvēcīgi brīdināt citus par risku, bet redziet, patiesība ir tāda, ka ir tikai dažas valstis, kurām ir ļoti aktīvi, jaudīgi slepenie dienesti, uh, Uh, kas vāc šo informāciju. Un tad ir lielais vairums uh, Eiropas valstu, kurām nav šādu dienestu, nav šādas informācijas. Un tad šīs pārējās valstis prasa, lai būtu šāds Eiropas process, caur kuru varētu šo informāciju dabūt. Un, nu, mēs esam atkal strupceļā, jo ir trīs, četras valstis, kas saka, nu, mums Eiropas līmenis nav vajadzīgs, mūsu pašu dienesti visu informāciju noskaidro, bet pārējie saka, mums vajag Eiropas līmeni, jo viņiem ir informācija Un, nu, tad mēs mēģinām šo, šo sasist pieres kopā, šo cieto riekstu kaut kā pārkot, lai būtu kaut kāds rezultāts. Un mums ir priekšnosacījumi, tam ir jābūt ātram, efektīvam, tūlītējam rezultātam, teiksim, Nīderlandes prezident, prezidentūras laikā, un mums nebūs ne mazāku iebildumu, ja jūs priekšādātāji mūs uzaicināsiet tajā laikā būt šeit, lai to visu prezentētu. Uh, un uh, konkrētiem rezultātiem ir jābūt gataviem martā. Ja ap to laiku nekas nesanāks, tad mēs norakstīsim šo, šo, šo projektu, jo nu, būs skaidrs, ka nav vērts. Nu, redziet, visi apzinās šo morālo pienākumu, visi apzinās, kas būtu apmēram jādara, bet, nu, ties, tas vēlns slēpjas detaļās, kā to visu dabūt gatavu. Gan jau, ka saskarsimies ar turpmākām problēmām. Ir īpaši ar dažām valstīm mums ir ļoti grūti, eh, jo šīs valstis saka, vienīgā struktūra, kas ir tiesīga eh, rīkoties un kaut ko teikt, eh, tā aviolīnijām ir mūsu pašu valsts atbildīgais dienests, nevis kaut kāds tur Eiropas kantors. Nu, bet pastīsimies uz piemēru citur. Uh, vienotais tirgus, visi, visi kodi, uh, jūs savu uh, Air France tirgo KLM biļetes un tā tālāk. 90% francūžu labprātāk izvēlas tieši KLM ka, un, un, un, un gala beigās nemaz neuzzina, ka viņu valsts atbildīgais dienests ir Air France informējis par kaut kādu apdraudējumu kaut kur. Nu, tas ir ne, neiedomājami, tas ir nepiedodami mūsdienās. Un, redziet, teroristi domā citādāk. Eh, viens noteikts reis eh, teroristu skatā ir vērtīgāks nekā citi. Viņi vairāk eh, tēmēs tieši uz franču, amerikāņu, vācu, britu reisu vai Krievijas aviolīniju reisu, jo tam ir liela šī te vērtība teroristu acīs. Un, lai kāds karodziņš būtu lidmašīnai uz astes, uh, teroristiem ir savi apsvērumi, un Eiropas pilsoņi vēlas vienu, lai vai kādu aviolīniju viņi izvēlētos, viņi vēlas garantētu drošību un nonākšanu galamērķī. Un, nu, mēģināsim, mēģināsim, paskatīsimies, kas ar šo task force notiksies. Ir tā, tā, tā kā tādus labus signālus devušas kā informācijas turētājas valstis, tā arī tās valstis, kas grib šo informāciju. Uh, līdzsabiedrības, aviācijas dienesti, arī slepenie dienesti mm, ir, ir, ir labprātīgi, nav tādas ļaunprātības vai, vai rūkuma vai, vai, vai kaut kāda aizdomīguma, tā kā gan jau kaut kas sanāks. Liels paldies vēlreiz par jūsu interesanto stāstījumu, par šīm debatēm. Liels paldies un mēs. Uh, Noteikti izmantosim jūsu solījumu un vēlēsimies saņemt informāciju par darba grupas uh, ziņojumu. Paldies, līdz ar to uh, šī rīta sēde slēgta un tiekamies 15. kad notiks uzklausīšana.